Darbie kolēģi, sāksim šīs pēcpusdienas sanāksmi ar uh, viedokļu apmaiņu ar Teriju Bretonu. Pirmais darbkārtības punkts ir darbkārtības pieņemšana. Ja nevienam komentāru nav, tad darbkārtība ir pieņemta un ķersimies klāt pie viedokļu apmaiņas ar Teriju Bretonu un pāriešu uz franču valodu. Um, remercie, euh, Gribētu jums pateikties, komisār kungs, par to, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu, jo zaļais kurs, eh, tas ir eh, vides mērķis, tas ir arī ekonomisks mērķis, un arī rūpniecība šeit ir jāpiemina un no spējas eh, padarīt šo zaļo kursu par tādu rūpniecības projektu mūsu rūpniecības nozerēm, digitālajai nozerei un visām ekonomikas eh, nozerēm. Tas ir, tā būs atslēga tam, ka šis eh, plāns varēs būt veiksmīgs, ja šis zaļais kurs būs tikai vides projekts un tas nedarbosies rūpniecības labā, tad būs grūti sasniegt mūsu mērķus, proti padarīt Eiropu par pirmo CO2 neitrālo kontinentu vēlākais 2050. gadā. Tātad jums ir milzīga atbildība. Jums došu apmēram 15 minūtes, lai jūs varētu pirms rūpniecības stratēģijas nākšanas klājā, kas ir gaidām pēc apmēram divām nedēļām, lai jūs tagad varētu jau precizēt uh, konkrētāk, kādas ir jūsu pārdomas šeit NV komitejā. Kā jūs zināt, tad NV komiteja ir svarīgākā komiteja šajā uh, parlamentā, um, es domāju, tādā mūsu svara skaita ziņā. Uh, mēs esam um, visdaudzskaitlīgākā komiteja, un um, Pat pēc Brexita tā vēl būs daudz bagātīgāk um, aprīkota un uh, Tātad jūs šeit uzstāsieties, dod jums vārdu uz 15 minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, un labdien visiem! Priekšsēdētāji, pirms uh, sākt, uh, ļaujiet man tikai gribēju pateikt, ka Jā, diemžēl Brexits ir iestājies. Lielākā daļa no mums, eh, protams, nožēlo, ka tas notika, bet visu savu mūžu esmu strādājis angļu valodā, izņemot, kad es biju finanšu ministrs, tad man bija jārunā franciski, bet, eh, bet pēc Brexita, tā kā tagad mums ir 4 miljoni 600 Uh, līdzpilsoņu, kam angļu valoda ir dzimtā valoda, kas dzīvo Eiropas Savienībā, un starp citu viņi mums ir ļoti svarīgi, bet es domāju, ka būtu tikai um, atbilstoši, ja es šo jauno Eiropu uh, iesvētītu, tā teikt, runājot franciski, savu runu sniedzot franciski. Tagad ļaušu jums uzlikt uh, austiņas un starp citu. Kā jau es eh, minēju, iepriekšējā kolēģija eh, eh, pusi strādāja franciski, trešdaļu vāciski un pārējo angliski. Tātad es gribēju pateikt, ka esmu ļoti priecīgs, ka jūs mani ielūdzāt šajā komitejā. Tā dara ļoti svarīgu darbu Eiropas Savienībai, un kā jūs atgādinājāt, es eh, gribētu ļoti skaidri teikt, ka Fonderlajens komisijai ir ļoti skaidrs plāns kļūt līdz 2050. gadam kā Eiropai par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Šīs ambīcijas, protams, mēs nevarēsim īstenot eh, vieni paši. Eh, tās nav tādas um, pašmērķa ambīcijas, tur ir jāiesaistā parlaments, tas ir ļoti svarīgi, protams, arī dalībvalstis un parlamentā jūs jau uzsvērāt jūsu komiteju, kas eh, spēlē uh, atslēgas lomu. Tātad šeit mēs runājam par uh, patiesu izaugsmas modeli, kas ir tā kā jāizgudro no jauna Eiropā, jo zaļais kurs ir arī uh, rūpniecības stratēģija. To jūs atgādinājāt, tas ir ļoti svarīgi. Tā ir arī tehnoloģija stratēģija. Mēs investēsim daudz jaunajās tehnoloģijās, arī normatīva stratēģija. Un priekšsēdētāji, dargais Paskāli, jūs atgādinājāt, ka man te ir liela atbildība, un es to arī ļoti nopietni uztveru un došu savu ieguldījumu. Jūs zināt, ka es. Um, arī esmu atbildīgs par digitālo jomu savā amatā un strādāšu pie šī aspekta arī šo ambīciju kontekstā. Tātad šeit mēs runājam par tādu uh, patiesu transformāciju. Uzreiz uh, gribu teikt, ka mums uh, ir plāns kļūt par pasaules līderiem attiecībā uz zaļajām tehnoloģijām. Un mūsu mērķim, protams, ir jābūt eh, skaidram. 500 miljonu līdzpilsoņiem tas ir svarīgi. Mums kā Eiropai ir jākļūst par zaļo spēku, un tagad pieskaršos eh, tiem līdzekļiem, kurus mēs gatavojamies izmantot, lai to sasniegtu. Es ļoti labi apzinos, tāpat kā jūs, ka šis plāns, šīs ambīcijas, eh, uz tām tiek liktas lielas cerības. Uh, un mēs to darām arī ar lepnumu, bet tā kā tā būs tāda patiesa transformācija, eh, tad ir daudz jautājumu, un mēs esam gatavi uz tiem atbildēt. Un eh, tas ir arī kopīgs darbs kolēģijā Frans Timermans kungs. Arī eh, ļoti aktīvi iesaistās kolēģijā šajā darbā, bet kas attiec uz mani personīgi, uh, Es arī eh, sadarbojos ar Nikolāšu Mītu par sociālo aspektu un arī ar Virģīniju Sinkeviču, lai kopīgi varētu um, risināt eh, šos problēmu jautājumus. Es jau teicu, par ko šeit ir runa. Šeit ir runa par transformāciju, par pārēju, un to grib tiešām uzsvērt, jo kopš tika pasludināts šis mērķis, uh, Mēs uh, par to jau diskutējām, un mums vienmēr jautā, kāpēc 2050. gads? Uh, jā, tas ir gadsimta puse, bet tas ir kas vairāk. 2050. gads uh, tie ir vēl pieci plus 25 gadi. Tātad pieci gadi, lai mūsu mandāta laikā izdarītu to, kas mums ir jāizdara, un pēc tam 25 gadi, tā ir viena paudze. Un 25 gadi kā paudze, vesela paudze, kura būs jāmobilizē, lai īstenot šo transformāciju visa kontinenta līmenī un šo rūpniecisko transformāciju. Man ir pieredze dažādos amatos, kur esmu strādājis pirms tam. Esmu strādājis rūpniecības jomā un es esmu konstatējis, ka uh, panākt tādu rūpniecisku transformāciju, tas ir vesels paaudzes uzdevums. Lai nodrošinātu šo transformāciju, visiem sektoriem šeit būs spēlējama svarīga loma un uh, būs arī jāmaina uh, pamatīgi uh, skatījums uh, un Eiropas uh, nacionālā un reģionālā politika uh, jo rūpniecības aspektā šeit eh, ir jāuzsver eh, vairāki aspekti, kas ir jāintegrē zaļajā kursā. Pirmkārt, mēs tātad eh, pārējam no um, īpašumtiesību ekonomikas uz uh, dalīšanās ekonomiku. Tas attiec gan uz precēm, gan uz produktiem. Uh, Un uh, aizvien vairāk um, mēs esam uh, pakalpojumu ekonomiku, un vēl viens svarīgs elements, es domāju, ka par to jūs daudz uh, runāsiet, dāmas un kungi deputāti šeit, pāriet no lineāra uz tādu cirkulāru jeb aprits elementu. Un visi šie elementi būs jāņem vērā rūpniecības stratēģijā, kas arī ir tas, pie kā mēs strādājam. Pirmkārt, es gribu uzsvērt, ka ir jābūt publisko un privāto investīciju plānam, kas ņemt vērā izaicinājumus un vajadzības. Jūs zināt, ka mēs sākām ar paziņojumu par uh, transformācijas, taisnīgas transformācijas fonda uh, izveidi, lai palīdzētu tiem reģioniem, kam ir uh, vajadzīga palīdzība šajā transformācijā. Tas tika jau um, paziņots. Es domāju, ka jūsu parlamentā un šeit arī komitejā par to dzirdējāt, un kā jau tas tika precizēts uh, paziņojumā par zaļo kursu, tie tomēr ievērojami apjomi. Tie ir uh, 10 mil, tūkstoši miljārdu, tātad 10 triljoni, un tas ir jāapzinās, un mēs ļoti labi apzināmies, cik apjomīgas ir šīs summas, kuras būs jāmobilizē. Mums būs jāinvestē visos līmeņos, Eiropas, reģionālajā, nacionālajā, uh, jāinvestē tehnoloģijās un rūpniecības un ekonomikas modeļos, kas ļaus nodrošināt Eiropai tās zaļo tehnoloģiju suverenitāti. Mēs izmantosim arī svarīgu svīru, proti piesaistīt uh, līdzekļus tirgū. Tas, manuprāt, nav pietiekami um, izmantots uh, vēl Un tas ir jautājums, pie kura visiem būs jāstrādā, jo, manuprāt, valstis eh, pārāk lēni šeit eh, darbojas. Mēs, protams, nesākam no nulles. Eiropa šobrīd ir. Eh, jā, tiek vienmēr teikts, ka Eiropa kavējas tehnoloģiju jomā, Eiropa atpaliek un tā tālāk. Uh, Eh, ka mums nav tik daudz um, patentu un tā tālāk, bet attiecībā uz tās augtiem zaļajiem patentiem tas netiek pietiekami teikts, bet Eiropa šobrīd ir vadībā. Mums ir vislielākais skaits zaļo patentu pasaulē, pēc tam ASV, pēc tam Japāna un tad Ķīna. Mēs turpināsim ambiciozi strādāt šajā jomā, lai saglabātu uh, Uh, šos sasniegumus, un tas ir ļoti svarīgi arī nākotnes konkurences cīņā, uh, lai mūsu uzņēmumi būtu konkurētspējīgi, vai tie būtu lielie vai mazie un vidējie uzņēmumi. Un jādomā arī par vērtību ķēdēm, un uh, mums uh, ir no paša sākuma līdz ķēdes beigām, tas viss jāņem vērā. Uh, Eh, domājot arī par pieeju tehnoloģijām, lai Eiropa varētu nodrošināt šo transformāciju. Mums būs jāizmanto arī visi mūsu rīcībā esošie instrumenti. Es uzreiz pieminēšu publiski privātās partnerības, tas ir skaidrs, bet aizvien vairāk instrumentu, kas, manuprāt, ir eh, tiešām eh, spēcīgs, tas ir Eiropas kopējais projekts. To jau mēs redzējām ar baterijām, bet ir arī citi uh, Uh, projekti, piemēram, ūdeņradis, uh, tur vajadzētu virzieties uz priekšu straujāk. Un uh, gribētu vēlreiz apliecināt, ka kolēģija, kā jau Fonderlajens kundze to uzsvēra, pievērš uzmanību arī vienotiem konkurences noteikumiem. Tie būs jāpielāgo, protams, uh, Um, digitāliem aspektiem un ģeostrateģiskiem aspektiem uh, būs jāņem vērā šis jaunais konteksts, lai pārskatītu visu, kas līdz šim ir darīts, un tā skaitā arī konkurences politiku. Un trešais aspekts, kam gribu pievērsties, ir šīs te aprites uh, aspekts. Uh, Mēs tiešām strādāsim pie tā. Es zinu, ka daudzi deputāti jūsu vidū strādā pie šī jautājuma, un tas arī būs mums iedvesmas avots strādājot komisijā pie šī aspekta. Tātad um, lielāku apriti visos ekonomikas sektoros uh, produktiem ir jābūt ilgtspējīgākiem, tas ir kļuvis uh, tiešām ļoti svarīgi un um, aprits ekonomikas projekts tiek gatavots, mēs ar jums par to diskutēsim, un tas arī iekļausies mūsu rūpniecības politikā. Vidē, um, tātad mēs runāsim par uh, produktu um, dzīves ciklu, par izēvielām, par atkritumu apsaimniekošanu, par jaunajiem resursiem, par reciklēšanu. Tas ir svarīgs uh, um, izēvielu avots. Uh, un tas var arī um, atbalstīt um, piegāžu drošību un nodrošināt mūsu suverenitāti. Tikai 12% no izmantotiem materiāliem eh, tiek uh, nāk no, reciklētas, uh, no reciklētiem materiāliem, un tas ir par maz. Mums tiešām tas ir jāpatur prātā, strādājot pie šiem jautājumiem. Tikai viens piemērs, uh, pēdējais pasākumu ko, pakete, ko pieņēma eh, komisija par enerģijas patēriņu. Um, tie ir 167 teravāti. Um, tātad šeit eh, ir runa par Dānijas eh, enerģijas patēriņu, un tas tiešām ir būtisks mūsu kontinenta kontekstā. Uh, Tālāk ir jārunā par sociālajiem izaicinājumiem un uh, konkurences jautājumiem. Mums ir ļoti laba sadarbība ar Nikolāu Šmītu un viņa direktorātu. Tas ir ļoti svarīgs temats, um, pie tā būs daudz jāstrādā, tur ir uh, jāsnieg atbalsts šajā transformācijā. Un uh, tiešām ir uh, jāpanāk uh, atbalsts tiem, kuriem um, Um, ir problēmas, ir jāatbalsta darbvietu veidošana, un rūpniecības plānā arī būs vesela nodaļa par šo te atbalstu uh, kompetenci uzlabošanai uh, un uh, jāstrādā kopā arī ar akadēmisko vidi. Tātad daudz, kas jau ir izdarīts, uh, bet daudz kas vēl būs eh, jādara, um, jāstrādā arī reģionālā līmenī, lai eh, ņemtu vērā dažādus pieņemtos lēmumus gan finanšu, eh, gan izglītības, gan akadēmiskajā jomā un visu, kas attiec uz apmācību. Tātad vēlreiz gribu uzsvērt, tas viss tiks ņemts vērā. Mēs tiešām vēlamies uh, pēc iespējas vairāk uh, uh, ņemt vērā visus šajā transformācijā. Un mums tiek daudz jautājumu uzdot par finansējumu, par to jau runāju, un arī par konkurenci, protams, ar kuru saskaramies. Tā ir realitāte daudziem no mūsu uzņēmumiem. Daudziem uzņēmumiem ir bail, ka mm, konkurence uh, vairs nebūs vienlīdzīga. Gribu uzsvērt to, ka mums būs vajadzīgs arī parlamentā atbalsts, lai panāktu šo te oglekļa pielāgošanas mehānismu uz robežām. Un uh, runājot par produktu un pakalpojumu importu, uh, ja tur nebūs eh, tās pašas prasības kā mūsējās, tās pašas eh, normas, tad eh, tas būs jālabo. Un tas man tiešām šķiet svarīgs jautājums. Par to cīnīšos visās dalībvalstīs, jo es domāju, ka tas ir izšķirīgs svarīgs jautājums. Un es ceru, ka parlaments arī man palīdzēs, bet es zinu priekšādātāju kungs, ka jums arī ir šāds skatījums uz šo jautājumu. Vēl daži aspekti, ko gribēju piebilst par eh, sektoru elementiem. Runāšu par eh, digitālo jomu, par ķīmijas jomu, auto ražotājiem un um, augstas energointensitātes rūpniecību. Tātad vispirms eh, par uh, digitālo jomu. Tas ir mainījis uh, mūsu dzīvi ļoti būtiskā veidā. Um, mākslīgais intelekts, 5G, uh, kritiskā infrastruktūra. Aizvien vairāk uh, datu ir jāapstrādā, un tas viss būtiski maina mūsu darba veidu. Uh, Un mērķis, protams, ir optimizēt zaļo transformāciju, un eksperti lēš, ka par 15% jau varētu samazināt uh, CO2 izmešus, izmantojot jaunās tehnoloģijas, un līdz 2030. gadam pat uz pusi. Tātad uh, tur ir svarīgs šis aspekts. Tālāk um, um, digitālajai jomai ir uh, jādod ieguldījums mūsu dzīves zaļināšanā to jau minēju, tas ir uh, tomēr ļoti būtisks CO2 emisiju sektors, arī data centri, piemēram, un tas ir uh, jāņem vērā, ka tās arī ir būtiskas emisijas. Mums ir uh, jāpārveido uh, šis sektors, lai tas būtu uh, klimat neitrāls. Uh, jo šī sektora emisijas ir lielākas nekā aviācijas emisijas. Un tāpēc es aicināšu um, manus darbiniekus ļoti rūpīgi šo jautājumu izpētīt, um, lai mēs varētu varbūt veidot standartus uh, šajā sektorā un kļūt līderi šajā jomā. Uh, Tas tiešām ir um, būtisks aspekts un uh, jāatgādina pilsoņiem, kad viņi lieto savus uh, viedtelefonus, ka tam visam ir arī CO2 emisijas, tā skaitā arī ražotājiem tas jāapzinās. Otrs sektors, kam gribētu īpaši pievērsties, ir ķīmijas joma. Uh, ķīmiskie produkti, protams, ir nepieciešami mūsu, mūsu dzīvē, arī tehnoloģijās. To bieži vien aizmirstam, piemēram, baterijām. Uh, un arī šai jomai ir jādod eh, ieguldījums klimata neutralitātē. Es domāju, ka varam to eh, teikt. Katrā ziņā man mm, nav bail to teikt. Eh, Eiropa ir visprogresīvākā ķīmisko produktu likumdošanas jomā. Tas ir svarīgi, jo vienotā tirgus funkcionēšana ir ļoti svarīga un arī pilsoņu un vīdes aizsardzība ir svarīga no bīstamiem ķīmiskiem produktiem. Uh, bet tomēr daudz efektīvāk varam pildīt mūsu saistības, un tāpēc mēs izskatīsim iespēju pārskatīt likumdošanas ietvaru, lai šī joma kļūtu skaidrāka, lai noteikumi būtu vieglāk ievērojami. Un um, tieši runājot arī par uh, endoktrīniem disruptoriem, pie tā ir jāstrādā. Un mums ir uh, jā. Uh, um, veicina tas, ka tiek uh, ievērots uzņēmumos visaugstākās uh, ķīmijas likumdošanas uh, normas. Uh, es gribētu, lai visa uh, nozare strādātu šo mērķu sasniegšanas virzienā. Ir jāprasa visiem ievērot uh, vienādas uh, uh ķīmiskās drošības normas arī importētiem produktiem. Un Trešais jautājums, kam bija pieskarties, ir automašīnu ražošanas sektors. Tas ir svarīgs uh, Eiropas konkurētspējai, ražošanai. Šajā sektorā esam uh, līderi. Uh, bet, kā visi zinām, tad šo sektoru skar milzīgas pārmaiņas. Un parlaments jau tās ir uzsvērs, jūs to zināt. Uh, Un tāpēc gribētu jums ļoti skaidri teikt, ka mums ir jāizkļūst no šīs krīzes, un uz šī ceļa mēs arī esam. Mums ir jāīsteno transformācija uz zaļām, savienotām un autonomām automašīnām šim sektoram tas ir jāpanāk, tas ir vidēja un ilgtermiņa uzdevums, bet jau sākot ar šodienu tas ir jāsāk, jo e, tās ir milzīgas pārmaiņas un, protams, ir jāsniedz arī atbalsts šīs transformācijas īstenošanā. Šī te tehnoloģiskā revolūcija citādi notiks citur. Un, um, tam būs arī sociāls saks. Tātad mums ir milzīga atbildība, mēs redzam, kas ir jādara, mums jau ir daudzas tehnoloģijas, jo īpaši digitālajā jomā un um, bateriju jomā. Tās ir 80% no nākotnes automašīnu izmaksām - digitālā joma un um, bateriju joma. Tātad mēs redzam, uh, ka eh, strādājot pie šiem diviem jautājumiem, eh, tie ir ļoti svarīgi, tie ir jāīsteno. Très important, évidemment, dans l'objectif eh, qui est le Protams, eh, tas ir ārkārtīgi, eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties visus tos mērķus, kas ir ierakstīti zaļajā kursā. Par izmešiem runājot, kā jūs ziniet, mēs runājam par jaunu Eiro 7 standartu, kas eh, tiks sagatavos 21. gadā un attieksies tieši uz slāpekļu oksīdu piestād, pie, piesārņojumu. Un šodien tieši, šobrīd tieši slāpekļu oksīdu piesārņojums urbānajā vidē ir ārkārtīgi liels, un šis jaunais standarta kopums Eiro 7 attieksies uz slāpekļa un ne tikai piesārņojumiem. Bet um, tam ir nepieciešams uh, arī infrastruktūras attīstīšana, proti elektromobīļu uzpildes stacijas, arī, u, arī ūdeņraža bateriju darbināmu mašīnu flotas izveidošanu. Un um, Mēs esam sagatavojuši arī jaunu instrumentu, kuru mēs vēlamies izmantot. Un eh, man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi eh, transporta pārvadātājiem piedāvāt jaunas idejas. Un visbeidzot, ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī patērētāji zinātu, ka ir tādas tā saucamās zaļās vai ekoloģiskās mašīnas. Uh, kas, e, kuras e, CO2 ne tikai izmešu ziņā ir ļoti vidē draudzīgas. Tā tad ir jāmainās sabiedrībai. Un, e, protams, es jau no šā gada 1. septembra uzdošu komisijai ārkārtīgi strikti uzraudzīt tirgu notiekošo, lai nenotiktu tirgus fragmentizācija. Un, protams, palīdzēt dalību valstīm šajā pārejas periodā. Es atvainojos priekšsēdētāju kungs, ka es pārsniedzu man atvēlētās 15 minūtes par 10 minūtēm, bet tagad esmu gatavs uzklausīt jautājumus. Priekšsēdētājs labi, bet eh, es pāriešu uz angļu valodu. Jā, tagad eh, es došu katras politiskās grupas koordinatoram vārdu un pirmajam Pēters Līze divas minūtes, lūdzu. Paldies, prieksādētāja kungs, paldies, komisāra kungs. Es runāšu vācu valodā. Nevis tāpēc, ka mēs atrodamies pēc Brexit ērā, bet gan tāpēc, eh, ka mūsu rīcībā ir vienkārši lielisks tulku kolektīvs. Komisāra kungs, liels paldies eh, par šiem ļoti skaidrajiem izteikumiem jūs mēģināsiet kombinēt vides un industrijas mērķus. Runājot par valsts atbalstu, jūs to pieminējāt. Ja runājam par bezizmešu tērauda ražošanu vai ķīmijas izstrādājumu ražošanu, tad ir nepieciešams arī valsts atbalsts, lai e, uzņēmumi varētu šiem jaunajām prasībām pielāgoties. Un vai jūs e, panāksiet to, vai nav tulkojuma, vaicā e, Līzes kungs. Jā, nu labi, es varu parādz angļu valodu, bet tad apstādiniet pulksteni. Kas tur ir noticis? So we have translation now. Vai ir pieejams tulkojums vai cārunātājs? Man no jauna sākt savu sakāmo. So, I start again. Mm. Jā, yeah, vielen dank, Herr. Sākšu no jauna. Paldies, komisārkungs. Jūs pamatoti teicāt, ka mums ir jāpanāk, lai industrija iet roku rokā ar darba uh, vietām un arī vidas aizsardzību. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmais attiecas uz valsts atbalsta sistēmu. Jūs to jau nedaudz pieminējāt savā runā, bet gribēju arī precīzāk informāciju dzirdēt. Ja uzņēmumam ir eh, jāsāk ražot uh, ērauds vai, piemēram, kādas ķimikālijas bez izmešiem, ir nepieciešams atbalsts arī no valstu budžetiem. Vai jūs parūpēsieties, lai Eiropas komisija to inicijē un neuzskata par nelikumīgu palīdzību? Otrs jautājums attiecas uz ķīmisko izstrādējumu, ķīmisko vielu likumiem. Uh, Gan industrija, gan vides asociācijas uh, cīnās par to, lai uh, šo produkcijas nozari varētu saglabāt arī apvienotajā karalistē, uh, kur ir visai labi vides noteikumi, un es domāju, ka komisija ir patiešām tādus labus lēmumus pieņēmusi, ir arī zināmas pretrunas starp aprites ekonomiku un eh, to mērķi, ka eh, visas eh, kaitīgās vielas ir jāpārtrauc lietot. Ja mēs vēlamies atteikties no kādas vielas izmantošanas, protams, ir jādomā arī par alternatīvām, pieminot um, plasmas sastopamo alumīniju, svinu. Uh, un arī citas vielas. Komisija man šķiet ir atradusi labu līdzsvaru ar likumdošanu. No vienas puses mēģinot izvairoties no uzņēmumu pārcelšanas, un otras puses domājot par ekoloģiskiem principiem. Vai šo tik labi izsvērto pozīciju, ko ieturēja iepriekšējā eh, sasaukuma komisija, jūs esat gatavi turpināt. Paldies! Thank you for SND. Paldies! un S&D grupas vārdā Gitelandes kundze lūdzu. Paldies, komisāra kungs! Un es runāšu angļu valodā, jo tas ir tāds savu veidu goda izrādīšana Brexitam un arī zināmas skumjas manā balsī. Es vēlētos uzteikt to, ka jūs daudz uzmanības veltējāt savā runā zaļajam kursam un runājāt par zaļākiem, tīrākiem ceļiem, Un ir ļoti svarīgi, lai mēs šajā zaļajā kursā izvirzītu adekvātu standartus un uz tiem arī dotos. Jūs pieminējāt Eiro 7 standartu, pieminējāt elektrifikāciju, un, manuprāt, tas ir lieliski. Man patika tas, ka jūs to pieminējāt bet vēlētos neansētāk uzzināt par elektrifikāciju. Par šo jomu runājot ir svarīga infrastruktūra, un es tiešām ticu, ka tas būs svarīgs jautājums, jo elektrifikācija ir svarīga ne tikai no uzpildes vietu viedokļa, bet arī no ceļu infrastruktūras viedokļa, proti ne tikai infrastruktūra, bet, piemēram, smagās mašīnas vai arī tās tiks elektrificētas. Jums ir jāsadarbojas arī ar pārējiem komisāriem, lai visa infrastruktūra darbotos un tiešām mēs ietu pa šo zaļo kursu. Otrs jautājums par ķimikālajām. Jūs pieminējāt arī to savos ievadvārdos, jūs pieminējāt endokrīnos disruptorus, bet eh, kosmētikas izstrādājumiem, rotaļlietām, mašīnām ir dažādi piesārņojumu līmeņi pieļauti, un tas e, nekādā ziņā un viennozīmīgi neaizsarga Eiropas iedzīvotājs. Mums ir nepieciešama harmonizācija. Iekšējam tirgum arī ir svarīga harmonizēšana. Tātad, lai būtu noteikumi, kas ir vienādi, adekvāti, savietojami starp dažādām nozarēm, lai nav tā, ka vienai nozarei tiek izvirzīti ļoti augsti noteikumi un citai daudz zemāki. Ko jūs konkrēti darīsiet, lai mēs, piemēram, par endokrīnajiem disruptoriem runājot, darbotos daudz naskāk? jo es uzskatu, ka sagatavotais laika grafiks nav pietiekams. Ir doma, ka par to sāks tā riktīgi un nopietni runāt 23. gadā, nu nevar tik vēlu. Torvalds kungs Riņo grupas vārdā, paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies arī komisāra kungam, paldo, ka esat ieradies mūsu komitejas sēdē. Ceturtdien es eh, apmeklēju Fostem Es nezinu, vai jūs zinat par šo FOSTEM projektu. Tas jau 20 gadus darbojas Bri Briselē. Tajā darbojas 15 eh, tūkstoši jauniešu, kurus interesē programmēšana. Un vispārsteidzošākais eh, šajā 20 gadus vecajā iestādījumā, kas eh, darbojas Lēvenes Franču universitātē, uh, ir tāds, ka neviens nezina vispār, ka kaut kas tāds eksistē. Komisija to ne, tātad e, jaunieši ne, nav, nav nekādas afišas, kurā būtu pieminēts parlaments vai komisija, bet tie ir reāli jaunieši, kur reāli strādā. Mēs šeit sēžam un kaut ko nolemjam, bet ja mēs nestrādāsim šo jauniešu labā, tad eh, no tirgus mūs izspiedīs amerikāņu uzņā, uzņēmumi. 90% no visiem IT, IT projektiem notiek platformās. Un uh, Es eh, vēlētos dzirdēt jūs teikto, un varbūt, kad ir iespējams arī uh, uzturēt kontaktus ar šiem cilvēkiem. Nākamais jūs minējāt par paradigmu maiņu. Pēdējās pāris nedēļas es atkal pārlasu Ikmara Rostava grāmatu ekonomiskās attīstības etapi un ekonomiskās eh, attīstības eh, maiņu laikmos tā ir viena nozara, kas nosaka šo paradigmas maiņu. Cik lielā mērā komisija strateģiski domā par to, ka naudu vajadzētu novirzīt pareizajā virzienā? Paldies! Nākamais ID vārdā Orēlija Beņo lūdzu. Komisāra kungs! Protams, komisijas aktivitā, aktivitātes iekšējā tirgū ir saistītas ar vidas aizsargāšanu, bet eh, Eiropas Savienībā šķiet mēs nedaram pietiekami daudz, lai komisija varētu kaut ko darīt, tad, eh, piemēram, brīvās eh, brīvāku noteikumu izveidēja iekšējā tirgu, jūs e, nedariet pietiekami daudz. Piemēram, e, arī tā saucamā ieprogrammētā dzīve ilga dažādos elektronikas produktos un izstrādājumu, kas patērē ārkārtīgi daudz elektroenerģijas. Ja mēs vēlamies e, pasargāt un iestāties par mūsu Eiropas ražotājiem, tad eh, mums ir jādara vairāk. Piemēram, automobīļu nozarē. Ko komisija dara? Mēs eh, dzirdējām, ka tiek eh, strādāts pie CO2 pie, pie tādu motoru izveidas, kuri, izme, kuri ir mazāk CO2 izmešu ziņā. Bet um, jebkura veida nodokļu paaugstināšana apgrūtinās eh, parasto iedzīvotāju. Dekarbonizācija arī jūras pārvadājumos, eh, kā jūs to domājat īstenot, jo šobrīd kontrolas tur nav. Jūs eh, savās rakstiskajās atbildēs apgalvojiet, ka jūs eh, cīnīsieties pret protekcionistiskiem valstu, valstu rīcību, bet varbūt, eh, ka mēs Eiropas Savienība esam pārāk maza kā tirgus salīdzinot ar eh, citiem lielajiem spēlētājiem pasaulē, kur protekcionisms ir plaši izpratīts. Jūs apgalvojiet, ka cīnīsieties pret protekcionismu un negodīgu konkurenci, iestājoties par fiskāliem pasākumiem un cīnoties pret uh, sociālo iztumtību. Nākamais Janik Žado, paldies, komisāra kungs, jūs uh, jau pieminējāt uh, ka ir e, jāizmaina iekšējā tirgus noteikumi, un jūs arī e, strādājāt pie šī te. E, jūs pieminējāt dažādas jomas, bet par automobīļu jomu runājot. Jūs ļoti pareizi jau ieskicējāt, ka tās normas, kas attiecas uz CO2 izmešiem, kā arī eiro standarti, ir jāpadara striktāki. Uh, bet eh, šobrīd jau visiem ir skaidrs, ka šīs normas nav pietiekami striktas. Skandāli, kas ir saistīti ar eiro 5, eiro 6, es patiesībā ar automobīļu izmešu jautājumu strādāju kopš 8. gadā. Un, eh, Pēdējais eh, normatīva pārskatījums skaidri parāda, ka var darīt vairāk. Tā tad ir uh, pilsētas, kuras ir gatavas aiz, aizliegt pārāk piesārņojošus automobi, automobīļus. Bet eh, komisija nedara pietiekami daudz. Ja mēs 50. gadā vēlamies redzēt oglekli neitrālu Eiropu, tad mums vairāk vajadzētu eh, runāt par eh, siltum elektrostacijām un kā to panākt. Jūs uh, varbūt eh, varētu eh, nedaudz sīkāk pakavēties pie tā saucamo termisko motoru izņemšanas no tirgus. Un eh, mums, strādājot pie Eiropas likumdošanas, būtu jāzina ka, piemēram, varbūt būtu jēgpilni šos termiskos motorus no tirgus izņemt pilnībā jau 35. gadā, un tad mums vēl paliek 15 gadi līdz 50. gadam. Tā tad šie termiskie motori, iekšdedz zināja motori. Tā tad pirms, pirms Pērl Harboras bija vieni laiki, un pēc tam pilnībā mainījās Amerikas uh, attieksme pret uh, demokrātiju, pret darba ņēmēju tiesībām, un varbūt, kad ir nepieciešams kaut kāds šāds kardināls uh, pagrieziena punkts, bet par iekšdedes motoriem, zi, motoriem runājot, eh, varbūt, ka mums arī ir jāiet šādā virzienā. Paldies, Aleksandrs, nākamais, paldies. Es nāku no konservatīvo politiskās grupas un tādas valsts kā Itālija, Čehija, Polija. Tās ir valsts, kurās ir smagā rūpniecība. Un eh, vispirms par tērauda rūpniecību runājot. Šobrīd tā sastopas ar ļoti daudziem izaicinājumiem, ir milzīgas cenu svārstības, ir ļoti augsti CO2 izmešu maksājumi, arī par Eiropas Savienības ekonomiku runājot. Šobrīd šķiet, ka e, tērauda nozara Eiropas Savienībā ir apdraudēta. Un ko komisija grasās darīt, lai šo jautājumu vismaz mēģinātu kārtot kā Eiropas Savienības iekšējā tirgū, tā arī pasaulē? Un visbeidzot par eh, zaļo kursu runājot, ir paredzēta arī zinām normatīva izpilda līdz 30. gadam. Kā jūs to domājat sasniegt? Un visbeidzot, mums eh, būs nepieciešams tērauts gan elektromobīļiem, gan vēja ģeneratoru rotoriem, gan arī militārajai rūpniecībai. Un eh, visticamākais, ka eh, Ķīna, kurā ir ļoti spēcīga tērauda rūpniecība, atcerēsimies, ka nodrošināt eh, aizsardzības nozari bez tērauda ražošanas nav iespējams, un to mums vajadzētu atminēties. Enerģētiskā pārēja bez kodolenerģijas enerģijas Kā jūs ziniet, parlamentā ir tādas delegācijas, kuras pilnībā iebilsta pret eh, kodolu enerģijas izmantošanu, jo tā tiek neuzskatīta par pietiekami zaļu. Kas notiks ar valsts subsīdijām? Un eh, šeit vēlētos eh, nedaudz sīkāk pajautāt par to, ko jau Pēters prasīja par ķīmijas rūpniecībai valsts atbalstu. Uh, Es nezinu, vai Pēters Līs pieminēja kodolenerģiju. Nikolā Goja vārdā lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, paldies par jūsu prezentāciju. patreizējā nebeliberālisma gaisotnē, es nezinu, kā notika šī zaļā pārēja. Mēs eh, īrijā arī eh, dzīvojam neoliberālismu laikmatos, bet eh, līdz 23. gadām notiks arī eh, elektrības ražošanas pārmaiņas Eiropā, Īrijā. Īrijas valdība vēlas audzēt vēlas izmantot kūdru enerģijas ražošanā un eh, garantīt nav arī eh, piekrastē uzcelto vēja ģeneratoru parku darbībai. Mūsu valdība ir eh, paredzējusi arī mm, apmācīt tos, kuriem vairāk šobrīd nav darba, tātad dažādas industrijas, kuras piedzīvo pārējais periodu. Dzīve ļoti daudziem cilvēkiem ir pietiekami smaga, bet eh, tieši publiskā iepirkuma noteikumu, tē, nopeikumu dēļ mazajiem uzņēmumiem un arī tādiem, kur tikko ir sākuši strādāt nozarē, uzvarēt šajos eh, publiskā iepirkuma konkursos ir neiespējami. Tātad, raugoties uz īrijā notiekošo, kas ir savu veidu izmēģinājuma poligons šim pārejas periodam, diez vai tas izdosies. Decembrī nopublicētais zaļā kursa komunikē apgalvo, ka 21. gadā tiks pārskatīti zaļā kursa mērķi. Komisāra kungs, kā jūs pārskatīsiet šos noteikumus, šos normatīvus, un eh, vai jūs varat kaut ko atbildēt tiem satrauktajiem strādniekiem, kuri baidās zaudēt savu darbu? Paldies, tagad eh, došu vārdu atbildēm 10-15 minūtes eh, Čerīkungam. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! godātie koordinatori. Sākšu ar atbildi Pēterim Līzem. Runājot par zaļo kursu un arī valsts atbalstu, tad, kad es runāju par konkurētspējas pārskatīšanu un zaļo, zaļā kursa sakarā, es arī, protams, prātā paturēju um, valsts atbalstu. Un Es ar Vestāgaras kundzi jau esmu par to runājis, un mums ir jāpārskat šie noteikumi kopā ar visu komisāru kolēģiju. Otrs jautājums bija tāds tehniskāks, runājot par uh, dažādu ķīmisku vielu ražošanu. Un bija man arī tāds mājiens, vai labi eh, sapratu, ko jūs gribējāt teikt par svinu. Jā, tas mums ir patiešām ļoti nopietnas mērķis un gribēju pateikt, ka šī komisija jau ir pārskatījusi to, cik augstu uh, svina saturu var piekļaut, pieļautā plastmasā. Bija no sākuma nepieciešams atkāpes, tas ir tāds uh, pagātnes mantojums. Arī ekspertu viedoklis uh, ir tāds, ka vajag noteikti šo plasmas, plasmas izstrādājumus, kas satur svinu, arī pārstrādāt un mēs runājam par 27, 27 tonām svina, kas tādā veidā um, ir jāpārstrādā un parlaments ir lēmis. ka šie noteikumi ir jāievēro, un mēs sakosim, kā tas viss attīstīsies. Un, ja nemaldos, tā bija Jītelāns kundze no SD grupas, kas uzdeva nākamo jautājumu. Tā bijāt jūs? Jūs runājāt par infrastruktūru, ja runājam arī par elektrifikāciju, arī autoparka uh, kontekstā. Mēs par to komisijā arī daudz esam apspriedušies, it īpaši ar manu kolēģi Timermani. Protams, tas ir ārkārtīgi būtiski, kad es runāju par atvēlētajiem līdzekļiem, nu mums tur jārunā par tūkstošiem miljārdu vispār praktiski, nevis tikai par miljardiem. Uh, Tas, protams, būs liels pārbaudījums. Arī uh, mūsu tautsaimniecībām ir jāizmanto privātās un publiskās partnerības, un mums vajadzēs patiešām ļoti rūpīgi raudzīties, kā mēs varētu panākt uh, savus mērķus arī izmešu mazināšanas jomā. Mums ir jādomā par līdzekļu mobilizāciju, par uh, kopīgiem pūliņiem, arī visi spēlētāji ir jāiesaistā ekonomiskie uh, un politiskie un arī uh, visi citi. Runājot par dažādām uh, normām, tās noteikti ir jāharmonizē. Tas ir mūsu visu kopīgais mērķis, mēs pie tā strādājām, un es uh, par to arī uh, runāšu vēl precīzāk. Ir jāsaprot, ka katrā sektorā ir arī uh, atšķirīgas intereses, bet mēs vēlamies panākt pēc iespējas plašāku harmonizāciju. Trešais jautājums. Tūdaļ to sameklēšu, saka komisārs. Torvalda kungs uzdeva trešo jautājumu. Tieši tā. Es ļoti uzmanīgi ieklausījos jūsu vārdos arī par eh, Festom šo projektu. Man, eh, es pats par to nebiju dzirdējis, man arī tas šķiet ļoti aizraujoši. Uh, Es uh, gribu pieminēt Open Source. Eh, tas ir viens no šiem projektiem, kas patiešām plaši tiek atbalstīts. Un varu jums arī teikt, ka arī Briselē nevar tik vienkārši uzzināt, eh, kur atrast eh, kādu kontaktpersonu ar open source, bet eh, es vadīšu arī vairākas aktivitātes nākamgad, kas būs veltītas arī uzņēmējdarbības veicināšanai un Mani dienesti palīdzēs organizēt arī vairākus pasākumus, ņemot vērā arī tos uzņēmumus, ko jūs pieminējāt. jūsu pieminētais uh, autors, jā, tas ir arī viens no maniem uh, mīļākajiem autoriem, kas runā par ekonomiskās izaugsmas posmiem, uh, pieminot arī dažādus um, evolūcijas norises un Protams, pirmām kārtām ir jāiepazīstas uh, labi ar tehnoloģijām, ar digitalizāciju. Tas uh, maina ļoti lielā mērā arī to, kā notiek ražošanas procesi. To mēs nevaram aizmirst. Ir uh, piemēram, Žants uh, Tirols, kas arī ir uzrakstījis uh, literatūru par uh, ekonomiku mūsdienu laikmatā. Uh, situācija, protams, ir mainījusies, un mēs dzīvojam pavisam jaunā realitātē, un uh, Rostokungs uh, ir arī aprakstījis visus šos jaunos fenomenus, uh, to, kas uh, skar mūsu valstis, mūsu kontinentus. Es ieteiktu šīs grāmatas noteikti izlasīt, Un tas, kas notiek, visu jauno tehnoloģiju, digitalizācijas izmantošana, tas, protams, ietekmē ražošanas procesu, uzņēmē darbību kopumā. Un ir arī tāds pagātnes parāds, ja varam tā izteikties, tas, kas mums ir jāsamaksā saviem bērniem, un ir arī nākotnes parāds, domājot par nākamajām paudzēm, kādu, pa, kādu pasauli mēs tām atstāsim. Zaļais kurs, tas nozīmē, ka sākumā ir jānomaksā pagātnes parādi, un tad varam arī strādāt pie nākotnes. uzskatu, ka tā ir mūsu loma un saistības ieviest tādas normas, kas ļaus mums veidot labāku pasauli nākotnē, neiedzīvojoties pārāk augstos nākotnes parādos. Biņo kundze arī uzdeva jautājumu. Es ļoti labi sapratu, ko jūs vēlaties teikt, Beņo kundze. Jā, es jums uh, varu piekrist zināmā mērā, ne visur, bet kur es ar jums esmu viensprātis. Ja mēs runājam par eh, šo ieplānoto nolietošanu dažādām precēm izstrādājumiem, uh, ka tās pēc kāda laika pārtrauc darboties, eh, tas ir saskaņā ar aprites ekonomikas eh, principiem neapšaubāmi. Mums ir jārunā arī par eh, taisnīgas pielāgošanās mehānismu pie robežām, lai nebūtu pārāk liels mm, deformācijas un negodīgas konkurences, kas uh, nāktu par ļaunu mūsu mm, ražotājiem. Protams, mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, un to nevajadzētu aizmirst. Kā tas ietekmē eh, pilsoņu dzīvi? Protams, eh, mums ir jāskatās, eh, kā tas viss, kā šī pielāgošanās pārmaiņas notiks Eiropas saimnības teritorijā, nevienu neatstājot novārtā. Un tas arī tika ņemts vērā prezentējot zaļo kursu. pieminot liberālos dogmas. Es varētu teikt, ka ir pārmaiņas jau notikušas. Eiropai eh, vairākās nozarēs ir jākļūst aizvien suverēnākai, eh, tika pieminētas tehnoloģijas. Un jūs arī pieminējāt resursus, eh, pamatizēvielas. kur mēs tās iegūstam, arī redzemju metāli, to mums nevajadzētu aizmirst, ar kurām valstīm mums šeit ir īpaši cieša sadarbība izveidosies. mēs esam uh, vēlējušies ieviest pēc iespējas skaidrākus noteikumus, lai arī uh, ekonomiskiem spēlētājiem būtu uh, vieglāk to visu īstenot un tam sekot. Gribu te pieminēt arī 5G tīklus, tas ir ļoti būtiski. Mēs gribam, lai būtu arī prognozējamība sektorā. Lai uh, tie, kas uh, vēlas uh, tātad snavu ieguldījumu mūsu izaugsmē, uh, Eh, sniegt, to varētu darīt, bet eh, balstoties uz skaidri saprotamiem noteikumiem. Žadokungs. Jūsu pirmais jautājums. Eh, skāra Eiro 7 normas, bet ne tikai to. Jūs teicāt, ka šīs normas nav pietiekami ambiciozas, ņemot vērā arī iekšdedzes dzinēja uh, pakāpenisku aizvietošanu. Mūsu kopīgais mērķis ir radīt tādas automašīnas, kas uh, vispār uh, neemitētu izmešus. Un tas ir mans mērķis. Es esmu arī uh, atbildīgs par šo nozari. Uh, Jūs vēlaties, lai tas tiktu panākts pēc iespējas ātrāk. Jā, mēs piedzīvojam pārmaiņu laikus. Un vajadzētu parūpēties, lai šis mērķis būtu pieņemams pilnīgi visiem. Ir dažas dalību valstis, kas vēlas Varbūt jūs to precīzi nepateicāt, bet eh, tā tad ir dalība valsts, kas vēlas jau atteikties no dīzeļa motori izmantošanas Dānija, Spānija, ja nemaldos, arī Nīderlanda un Īrija. Tiek eh, lēsts, ka to varētu paveikt līdz 2030. un 2040. gadam. Ļoti apsveicam iniciatīva. Jā, es. Uh, sekošu tam, kas notiks, un uh, tikai atbalstīšu valstis šajos centienos, bet es esmu arī vienotā tirgus komisārs, un vienotā tirgus principi šeit ir jāievēro. Ņemot vērā šos uh, abus elementus, protams, vajadzēs parūpēties, lai to saspēle būtu pēc uh, iespējas harmoniskāka. Un jo vairāk būs šādu labu centienu, iniciatīvu, jo labāk. Automobīls, kas nerada nekādas emisijas, tās patiešām ir mūsu kopīgās ambīcijas. Da, kiti, e... Vondras kungs. Par tēraudu runājot. Tā ir ļoti būtiska izēviela daudzām rūpniecības nozarēm, arī auto nozarei un Un arī um, aizsardzības uh, jomā, uh, protams, tērauds ir viena no ļoti svarīgām izēvielām, un mēs vēlamies, lai ražošanu varētu saglabāt Eiropā. Atkal ir jāpiemina šis uh, oglekļa izlīdzināšanas mehānisms pie robežām. Jā, tie ir ļoti strateģiski svarīgi uh, rūpniecības sektori. Mums ir tie jāaizsargā. Uh, Jūsu uzdotais jautājums ir pamatots tādēļ, mums ir uh, jādomā par pietiekami labiem risinājumiem. Kā uz to visu reaģēt? Tiek runāts uh, par um, lielākām investīcijām, uh, arī tādu um, uh, netika energoietilpīgu materiālu ražošanas atbalstīšanai, tiek domāts arī par valsts atbalsta mehānismu uzlabošanu un Protams, mums uh, vajadzētu būt iespēja visus šos mehānismus izmantot, kad tas būs nepieciešams. Mēs par to jau esam diskutējuši mūsu komisāru kolēģijā. Balaskungs uzdev, Voleskungs uzdev jautājumu. Ja pareizi nojautu, jūs esat no īrijas kad es e, jūsos klausījos, jā, man tā šķīta, nu, tas nav īsti pat saistīts ar jūsu izrunu. Nē, tas drīzāk um, attiec uz uh, kūdru, kūdras ieguvi. Gribētu teikt, ka tas, tieši tas ir tas gadījums, kad mums uh, valstīm vajadzēs uh, palīdzēt uh, arī izmantojot šo taisnīgas pārējas mehānismu. Jūs pieminējāt uh, šo fenomenu, atspoguļojot visas tās dimensijas, un mums vajadzēs palīdzēt uh, tām valstīm, kurām nāksies mainīt, uh, piemēram, pārorientēties uz jaunām nozarēm, uz vidē draudzīgākām nozarēm un energo avotiem. Un ir valstis, kur, protams, uh, šādas tautsaimniecības nozares joprojām ir populāras, un tad varbūt komisijai tur vajadzēs uh, palīdzēt vairāk nekā citām valstīm. Un runājot par taisnīgu pārēju, tur ir uh, pieminēta tieši tāda gadījuma, ko jūs ilustrējāt savā jautājumā. Un ir jāsaprot, uh, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas varētu teorētiski zaudēt savu darba vietu. Uh, ir jābūt reformām, ir jāmeklē risinājumi, kas ir pielāgoti katras valsts vajadzībām. Un gribētu teikt, ka tieši šī iemesla dēļ ir izveidots uh, īpašs fonds, varbūt, ka būs vēl citi papildus fondi, lai varētu valstīm uh, šajā pielāgošanās procesā palīdzēt. Paldies! Paldies! Tagad uh, būs otrā jautājuma kārta. Uh, ir daudz vēl uh, kolēģi, kas vēlas izteikties. Uh, mums ir aptuveni 20 minūtes uh, palikušas. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par minūtu, kolēģi. Ja vēlties dzirdēt arī komisāra Bretona atbildes uz jautājumiem, tad padomājiet par to, uzdodot tos. Pirmā Ester Delange, paldies, komisāra kungs. Ievadrunā jūs pieminējāt vārdus globāla līderība, čempioni tehnoloģiju jomā, un jāsaka, ka mūsuprāt, TTP grupā šie čempioni tos neieceļ politiķi, tie paši rodas kaut kur un tos norūda konkurence. Kāds piemērs no Nīderlandes bija publiskais pasūtījums elektrisko autobusu jomā. Nu, tieši tas, kas vajadzīgs zaļajam kursam, un galu galā šajā konkursā uzvarēja uzņēmums, kas vairumu no šiem autobusiem ražos Ķīnā. Nu, Ķīnā mēs nevaram piedalīties publiskajā pasūtījumā, vairums uzņēmumu tur saņem valsts atbalstu un tā tālāk es gribēju jums eh, pateikt. Mēs esam pārliecināti, ja mēs vēlamies, eh, nop... ja zaļais kurs nozīmēs to, ka mēs eh, pakalpojums un preces iepirksim Ķīnā, nu, tad tas nepiedzīvos panākumus. Mums ir jādomā gan par publisko pasūtījumu, vai mēs varēsim liekt publiskajā pasūtījumā Eiropā piedalīties uzņēmumiem, kuru tirgos mēs nevaram piedalīties publiskajā pasūtījumā Uh, pasūtījumā piemēram, uh, solārie paneļi uh, bieži vien tiek izstrādāti patenti, projekti šeit, un pēc tam tie tiek ražoti Ķīnā. Vai jūs esat domājis par atbilstošiem likumdošanas priekšlikumiem kaut vai publiskajā pasūtījumā? Paldies, tagad Kristīna Šādemos. Paldies, komisāra kungs. Paldies, ka esat ieradies pie mums šodien. Uh, Vispirms eh, vēlējos pateikt, ka, manuprāt, ir ļoti labi, ka jūs arī uzteicāt eh, to, ka ir valstis, kuras eh, grib aizliegt dīzeļmotoru izmantošanu. Vēl jūs pieminējāt konkurences situāciju, tas ir ļoti svarīgi Eiropas ražotājiem un uzņēmumiem, un, manuprāt, vislabākais, ko mēs varam darīt konkurences palie, konkurētspējas palielināšanā mūsu uzņēmumiem ir tāds, ka mums ir jābūt ambicioziem šie eiro septiņi standarti e, mašīnām. Ja tas e, vispirms parādīsies šie standarti izskatīšanai 21. gadā, tad paies vēl daudz gadi, iekams tie sāks darboties. Nē, mums ir jābūt daudz ambiciozākiem. Tikai tā mēs varam izdzīvot globālajā konkurencē. Renew, Paldies, tagad e, Veronika Trilēne no Arno Reņū. Paldies, priekšsādātāja komisāra kungs. Es runāšu franciski ar jums. Uh, Un es gribētu runāt par uh, tematu, kas ietilpst arī jūsu plānos, tā ir, ir mākslīgais intelekts un tā lietošana veselības jomā. Lielie dati, mākslīgais intelekts, eh, to var izmantot cilvēka genoma apstrādē, to var būtiski izmantot arī vēža ārstēšanā un mm, atklājot zināmas slimības. Šādas eh, iespējas ir eh, bija eh, arī saistītas ar to iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu piemēram, var nodarbinātības jomā tam būtu negatīvas sekas, bet pētījumi rāda arī, ka tādējādi varētu prognozēt jauna veida uzvedības, jo īpaši socioekonomiskā stat statusa ziņā, uh, seksuālās orientācijas ziņā un tā tālāk. Un uh, es domāju, ka tas uh, atver jaunas durvis jaunām uh, tehnoloģijām. Uh, kā jūs gatavojaties rast uh, labu līdzsvaru starp šīm jaunajām tehnoloģijām, to iespējām? Tās, protams, ir neapstrīdams un negatīvajiem punktiem, jo īpaši veselības jomā. Paldies! Uh, Paldies tagad eh, Edina Tota no ETP lūdzu. Paldies, godākais komisāri, paldies, ka ieradāties šeit NV komitejā. Eiropas Savienībā ir dinamiska rūpniecību, kas ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikām. Viens no jūsu uzdevumiem ir nodrošināt to, lai visas Eiropas rūpniecības nozares dod ieguldījumu klimatneitrālas ekonomikas sasniegšanā līdz 2050. gadam. Drīz jūs stādīsies priekšā Eiropas rūpniecības stratēģija. Es uzskatu, ka tā var būt lieliska iespēja uh, risināt uh, klimata pārmaiņu jautājums, radīt darba vietas uh, un investēt jaunajās tehnoloģijās, un tāpēc spēcīga ekonomika ir priekšnosacījums un vienīgais veids, kā nodrošināt, lai zaļā transformācija nenoved pie oglekļa noplūdes un darbvietu zaudēšanas. Tāpēc man uh, šķiet, ka svarīgi ir zaļo kursu sasaistīt ar spēcīgu rūpniecības stratēģiju, kas mobilizē nepieciešamās investīcijas. Un es gribētu pajautāt jums, kā jauna ES rūpniecības stratēģija varētu risināt klimata pārmaiņas, stiprinot ES globālo konkurētspēju. Liels paldies! Tagad Katrīna Grisē no ID lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, jūs nesen pieskārāties imigrācijas jautājumiem, skatoties no ekonomiskiem jautājumiem um, ekonomiska skatu punktu, bet šeit netiek ņemts vērā, um, kāda ir ietekme uz vīdi. Uh, aizvien vairāk patēriņa, aizvien vairāk ražošanas, aizvien lielāks piesārņojums un aizvien vairāk uh, um, mājviokļi vajadzīgi un aizvien vairāk tiek būvēts un tādējādi cilvēks pārāk daudz ietekmē vidi. Um, Pārīzes nolīgums un citi globāli risinājumi parāda, ka tie nav efektīvi. Uh, Mēs nevaram salāgot to ne ekoloģiski, ne ekonomiski. Izaugsme, kas ir balstīta uz ražīgumu, mm, tas ir eh, nonsens, jo tur ir vajadzīga migrācija. Kā komisāra kungs mēs varam no vienas puses uh, veicināt demogrāfiju izaugsmes uh, nolūkos, bet no otras puses aizsargāt vidi? Paldies! Tas ir. Uh, temats, kas vēl joprojām nav pilnībā vīdas komitejas kompetencē. Tagad uh, Aleksandra Moretī no sociāldemokrātiem lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man ir prieks, ka, un es domāju, ka mums visiem ir prieks, ka vēlreiz dzirdējām no jums, ka zaļais kurs uh, patiešām eh, šai komisijai ir eh, svarīgākais, ambiciozākais mērķis, un tas attiecas arī uz parlamentu. Eh, mērķis, ko mēs esam sev nosprauduši, ir tiešām būtisks. Mēs vēlamies īstenot šo jauno Eiropas sapni, uh, Un tas nozīmē, ka mums eh, tiešām ir jākļūst par būtiskāko zaļo spēlētāju, to jūs to arī nosaucāt, tas ir ehm, izaicinājums, kurā, pie kura būs jāstrādā eh, veselai paudzē, ja vēlamies saglabāt mūsu pozīcijas eh, tehnoloģijas jomā, tad būs ļoti svarīgi likt uzsvaru uz pētniecību un inovācijām. Kā jūs vēlētos uh, pētniecību un inovāciju stiprināt. Ilgtspējīga mobilitāte. Tā ir izšķirīgi svarīga un ir uh, jāparedz arī tālāk izglītības uh, pasākumi formāli un neformāli uh, pilsoņiem un patērētājiem. Tālāk automašīnas nedrīkst tās uzskatīt tikai par uh,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 lai uzlabotu medikamentu pieejamību, lai visiem pacientiem būtu pieejami medikamenti. Un, protams, jautājums par valsts atbalstu, jo īpaši eh, ražošanai Eiropā es domāju, ka jūs eh, apzināties, cik liels risks ir, ja eh, mūsu veselības sektoru pārņem pārāk lielā mērā trešās valstis no EKR. Uh, Vondras kungs atkal. Vien vienīgi. Nē, labi. No sociāldemokrātiem. Ja gribat izteikties, tad nākamajā kārtā. Lūdzu, jums ir tiesības izteikties divreiz. Labi. Jā, paldies. Es eh, nesaņēmu atbildi par manu otro jautājumu, tātad ar jūsu atļauju uzsvēršu to vēlreiz. Uh, vienkārši ir neiespējami daudziem no mums uh, īstenot šo enerģijas transformāciju bez kodola enerģijas. Es augstu vērtēju jūsu atbildi Pēterim Līsem par valsts atbalstu ķīmijas jomā un citur, bet es gribētu dzirdēt jūsu atbildi attiecībā uz valsts atbalstu uh, kodola enerģijas jomā. Tagad uh, Timers Valkens no sociāldemokrātiem. Jā, paldies, priekšsādētāji iepriekšējiem eh, runātājiem gribu teikt, ka Vācijā mēs iztiekam bez atomenerģijas, un tas ļoti labi funkcionē, bet man ir jautājums jums, komisārkungs, paldies, ka esat ieradies. Daudzus sektors mums būs jāelektrificē. Uh, Visu mēs nevarēsim elektrificēt. Šiem sektoriem mums būs vajadzīgs ūdeņradis, un jo īpaši zaļais ūdeņradis šodien daudz dzirdējām, bet eh, tas nebija īpaši konkrēti. Tāpēc man ir divi konkrēti jautājumi, ko gribu uzdot. Vai komisijai jau ir uzticami skaitļi par to, cik daudz eh, zaļais ūdeņradis būs nepieciešams Eiropas ekonomikai, jo īpaši rūpniecības jomai 2030., 40. un 50. gadam. Un vēl es gribētu uzzināt, kādus pasākumus eh, jūs, kā komisārs, eh, uzskatāt par vajadzīgiem, lai zaļais ūdeņrads būtu pēc iespējas eh, ātrāk gatavs laišanai tirgū. Un mēs zinām, ka pārēj no dabasgāzes uz zaļo ūdeņradi ir jānodrošina, un, piemēram, tur ir jāveic investīcijas gāzes vados. Uh, tādā veidā, eh, lai šie vādi būtu gatavi arī pārvadāt uh, ūdeņradi, lai mums šī te pārējais tehnoloģija pēdiņās eh, gāze nebūtu pārāk ilgi jāizmanto. Paldies! Paldies tagad uh, Erena, Irena Joveva no Renew. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Lai jaunās paudzes tehnoloģijas, kā mākslīgais intelekts varētu tikt izmantots uh, Eiropā ir vairāk jāinvestē pētniecībā un infrastruktūrā. Mums ir jārada pamats, lai varam sasniegt mūsu mērķus, gan rūpniecības stratēģiju, gan vidas mērķus, un tāpēc mums ir vajadzīgs vienots uh, pamats, uh, vienotajā datu telpa, jauni noteikumi par datu savietojamību un par standartiem attiecībā uz vidas pār aizsardzību, klimatu, enerģiju un tā tālāk. Šie megadati ir jāpadara pieejami pētniekiem un uzņēmumiem, tā vajag, eh, skaitā MVU, lai viņi varētu attīstīties un inovēt. Vai jūs, komisāra kungs, varētu paskaidrot, kāda ir Eiropas stratēģija attiecībā uz visaptverošu vienoto datu tirgu Eiropā, kas labi darbotos, lai šie dati būtu pieejami? visos sektoros, eh, lai bez maksas varētu lietot anonimizētus datus eh, progresa sasniegšanas eh, nolūkos. Tātad kā sagatavot augsni Eiropas globālajai līderībai, lai mēs būtu konkurētspējīgi pasaulē, kā panākt šo tehnoloģisko attīstību, lai sasniegtu zaļā kursa rezultātus, mērķus, tā pašā laikā ievērojot ētiskos standartus. Paldies! Paldies no ETP! Stavislas Pošaks, lūdzu. Un paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot jautājumu par vienoto tirgu. Jūs jau izteicāties, komisār kungs, par jauno zaļo kursu, un man patīk tas, ko jūs teicāt. Mums jāanalizē visi aspekti, arī tirgi un arī uzņēmumu patērētāji, bet tas, ko jūs teicāt, uh, par to, ka bērniem būs jāmaksā divreiz, tas tiešām izraisa satraukumu, un droši vien, ka tā arī ir, kā jūs sakāt. Vēl par šo te e, dubulto standartu jautājumu dzīves kvalitātes jomā mēs pie šā jautājuma strādājām jau e, iepriekšējā sasaukumā, un iepriekšējā komisija spēra nelielu soli šajā jomā. Uh, bet mums tas tomēr ir e, ļoti aktuāls tēmats. Mums šķiet, ka tirgus Eiropā ir tāds kā sadalīts divās daļās e, - rietumu un austrumu daļā un ar to ir eh, saistīta arī uh, atšķirīgā pārtiks kvalitāte. Šķiet, ka uh, tiek mērīts ar uh, divkāršu mēlauklu. Rietumos iedzīvotājiem ir pieeja kvalitatīvākiem produktiem, un tie, kas dzīvo austrumu Eiropas valstīs, viņiem ir jāiztiek ar sliktākas kvalitātes produktiem. Tas eh, droši vien, ka nav saistīts ar eh, pārtiks nekaitīgumu, bet ar kvalitāti gan, un mums tas ir svarīgs jautājums. Question, uh... Nu, tagad pēdējais jautājums. Pēters Kokalis no Goja. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārkungs, ka esat ieradies. Nesmu īsi pārliecināts, ka ekonomikas attīstības posmu šī grāmata uh, Eh, ka tā ir vērtīga eh, šajā situācijā, ka mēs cenšamies panākt klimata pārmaiņas un šī te schēma 5 gadi, 25 gadi un eh, transformācija, varbūt, ka šie 25 gadi ir pārāk ilgs termiņš. Kā jūs izvairīsieties no tā, ka mēs iekļūsim um, tādās lamatās, ka mēs veselu paudzi vēl finansēsim gāzi? Uh, Un otrais jautājums, kādas ekonomikas iespējas um, jūs redzat adaptācijā? Paldies! Oficiāli mums ir atlikuši divas minūtes, bet es došu jums nedaudz vairāk laika, 5-7 minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem, kurus uh, jums uzdev. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par šo bagātīgo viedokļu apmaiņu! Es uh, Um, centīšos atbildēt uz jūsu jautājumam. Ja tas neizdosies, atbildēšu jums individuāli, jo visi jautājumi ir svarīgi. Varbūt sākšu ar pēdējo Investīcijas tiešām e, ir e, jāveic atbilstoši ambīciju līmenim. Mēs runājam par taisnīgu transformāciju, bet ar e, kolēģijas kolēģiem, Džentilonī kungu, piemēram, mēs domājam par mehānismiem, kas ļautu mums veikt ambiciozākas investīcijas, piemēram, izmantojot ļoti ilga termiņa obligācijas, izmantojot tagadējās kop, procentu likmes, kas ir gandrīz jau negatīvas. Uh, Tātad strādāt pie, jā, eh, pie instrumentiem, kas eh, dotu mums tādu svīras efektu, lai sasniegtu pēc iespējas drīzāk šo transformāciju, jo, kā jau es teicu, tas ir ļoti svarīgs projekts. Būs nepieciešams mobilizēt uh, līdzekļus no visām iespējamajām pusēm. Un, uh, ir tiešām tādas uh, īpašas situācijas, un tās ir jāņem vērā. Gribu uzsvērt, ka komisija nenošķir nekādus rietumu vai austrumu Eiropas pilsoņus. Ehm, ticiet man, eh, tas nav pieņemami, ka ir šādas atšķirības, eh, un tur es uzņemšos savu atbildību. Negribu aizmirst kodolenerģiju. Jā, divreiz pēc kārtas neaizmirsīšu eh, atbildēt uz jautājumu. Man šķiet, ka viņš ir noņēmis austiņas. Man bail, ka viņš trešoreiz izteiksies tūlīt. Nu labi, es runāšu par kodolenerģiju. Jā, ļoti labi. Laimīgā kārtā atpazinu, kurš bija jautājuma autors. Tātad tas ir svarīgs jautājums, kodola joma, tā ir svarīga enerģijas joma daudzām ES dalībvalstīm. Protams, tā tiek uzskatīta par pārejas enerģiju. Uh, lai sasniegtu mūsu mērķus. Protams, tas ir dalību valstu atbildības jomā un ne es atbildības jomā. Mēs tātad, kā jau es teicu, tas ir viens no energoresursu struktūras elementiem Eiropā, bet ar tādu ilgtermiņa vīziju sasniegt pilnīgi tīru enerģiju laika gaitā. Tātad kodolenerģija tomēr ir svarīga šajā transformācijā. Tālāk par mākslīgo intelektu un datiem vairāk jautājumu par to tika uzdoti. Tā ir izšķirīgi svarīga joma, lai nezaudētu laiku. Es varētu uh, runāt par to, tad, kad uh, mēs šeit atkal ieradīsimies, lai par to runātu. Mēs tagad strādājam pie attiecīgas stratēģijas, jo mēs vēlamies veidot tādu globālu vīziju komisijai par uh, Eh, datu stratēģiju, runājot par datu plūsmu, un um, būtu jābūt iespējamai pieejai datiem, publiskiem datiem, bet ne tikai. Un tātad eh, šādā kontekstā tiešām darbs tiek veikts. Ja vēlaties, mēs varam jau detalizētāk eh, ieplānot, kad par to runāt. Bet es domāju, ka jautājumi, ko uh, jūs uzdevāt, ļoti labi saskana ar to, pie kā mēs šobrīd strādājam. Arī ētikas aspekts tika uzsvērts, eh, pētniecības kapacitāte, inovācijas, progresa kapacitāte, izmantojot datus, kas eh, um, radušies Eiropā, un eh, es domāju, ka lielāko daļu algoritmu arī um, baros ar šiem te datiem, kas ir um, radīti Eiropā. Uh, Bija citi jautājumi, jā, par ūdeņradi, par zaļo ūdeņradi. Man nav atbildi uz jūsu skaitļiem, par to uzreiz atvainojos, nevar precīzi atbildēt uz jūsu teikto. Šobrīd eh, nezinu eh, šo atbildi, bet to izpētīšu. Um, par eh, mm, nākamajiem soļiem. Mēs pasludināsim PCI par uh, zaļo ūdeņradi. Es uh, tiešām ticu šai nozarei personīgi. Tā ir strateģiska joma, kas palīdzēs mums risināt gan mobilitātes, gan citus jautājumus, un es atvainojos, ka nevaru jums atbildēt par šiem te skaitļiem. Tālāk par uh, netoksiskajiem uh, elementiem. Tur būs ļoti skaidri noteikumi, jūs to uzdevāt. Tas ir ļoti svarīgs elements. Mēs noteiksim ļoti skaidrus noteikumus. Jautājums ir eh, ļoti svarīgs. Eh, un eh, mēs ar jums arī pie šī jautājuma atgriezīsimies. Tālāk Moretī kundze. Man šķiet, ka viņi uzdeva jautājumu par pētniecību, un jums ir taisnība. Um, pētniecība ir izšķirīgi svarīga. Mums ir jāatvēl būtiski uh, Eiropas Savienības uh, resursi uh, um, pētniecībai. Es ceru, ka parlaments mūs atbalstīs DFS kontekstā, lai uh, līdzekļi pētniecībai varētu tikt saglabāti. Uh, Visas eh, programmas eh, tiek skatītas un eh, viss tiek vērsts uz zaļo kursu, tātad mums visiem kopā ir rūpīgi jāraugās, lai šīs leģitīmās bažas tiktu ņemtas vērā. Jā, es daudz ko uzzinu. Viens no jūsu kolēģa jautājumiem, jā, par autobusiem. Uh, Līderlandē. Jā, tātad eh, par valsts iepirkumu, ka tie bija Ķīnā ražoti autobusi. Un droši vien visas normas, eh, kādas ir spēkā pie mums, droši vien netika ievērotas. Tas ir skaidrs, ka tas ir problemātiski. Es um, pieņemšu zināšanai šo jautājumu, ir jārodam risinājumi. Uh, Un tātad mums ir jāaizsargā Eiropa no šādas uh, viltus konkurences. Kāda mums ir instrumenti, vai ir kaut kas, ko mēs varam izmantot, uh, to es papētīšu apusējība attiecībā uz um, valsts iepirkuma tirgu um, pieejamību. Uh, Manuprāt, tas ir jautājums, kas ir bloķēts padomē, bet es domāju, ka tur mums ir jācenšas tikt uz priekšu. Un vēlreiz par šo konkrēto gadījumu PTO uh, noteikumu ietvaros um, mēģināšu runāt ar savu kolēģi Filu Hoganu. Man šķiet, ka ne, tomēr visiem vēl neatbildēju Tas, ko jūs tikko minējāt par imigrāciju, gribu jums eh, tikai pateikt, ka mums būs vajadzīgas zināšanas, lai sasniegtu mūsu mērķus, un uh, ir svarīgi, lai mēs pie tā strādātu. Gribēju tikai pateikt, ka mums ir 460 uh, eh, miljoni um, iedzīvotāju Eiropā, Mums ir jānodrošina, ka ir sociālais progress un uh, uh demogrāfiskās prognozes ir, ka uh, līdz 2050. gadam būs par 10 miljoniem mazāk, un mums ir jāņem vērā demogrāfijas attīstība, bet mums ir jādomā arī par mūsu uh, kontinenta konkurētspēju um, jūras planētas būs nevis 7 miljārdi, bet 9 miljārdi iedzīvotāji 2050. gadā. Jā, protams, esmu jūsu rīcībā, lai atbildētu uz jautājumiem, uz kuriem nepaspēju atbildēt. Merci beaucoup. Paldies! Tā tad vienu minūti izsludinu pārtraukumu un tad uh, atjaunosim mūsu, atsāksim mūsu sēdi, un tad arī būs ļoti svarīgs izskatāms jautājums. So, we are going to resume our work. Um, before... Pirms um, pārējām pie nākamās uzklausīšanas un pirms došu vārdu direktoras kundzei, es uh, vēlos nākt lejā ar priekšsēdētāju paziņojumiem. Tātad um, būtiskākais, ko vēlējos jums pateikt, pēc Brexita, pēc tam, kad eh, mums ir pazuduši mūsu britu draugi, tad plenārsēdē tika pieņemts cits sadalījums eh, pa komitejām. Un šobrīd to pieņēma plenārsēdē šādu lēmumu. Mūsu komitejā darbosies 81 eh, deputāts. Nākamais, ko vēlējos pateikt, mums ir pieņemts skaits, cik deputāti darbosies šajā komitejā, bet vārdi, deputāta vārdi vēl nav publiskoti. Līdz ar to vairākas politiskās grupas ir lūgušas atlikt balsojumu, kurš mums bija paredzēts šodien. Mēs arī tam piekritām, tātad balsojumu šodien nebūs, un par Eiropas uh, pusgada mēs balsosim tad, kad mums būs zināms pilns tātad jaunās NV komitejas deputātu saraksts. Kad tas būs pieņemts, un to mēs zināsim pēc Strasbūras plenārsēdes. Tie bija divi paziņojumi. Vēl bez tam pie manis griezās Veronika Lenoāra, lai sveiktu grupas uh, grupas vizīti no Overnas Alpu reģiona. Es nezinu, vai šī grupa vēl šeit sēž, vai viņi jau ir devušies citur, bet jebkurā gadījumā sveicu apmeklētāju grupu mūsu NV komitejā. Un tagad pārējām pie otrās viedokļa apmaiņas, un tas ir ECDC Igadē, igadējā viedokļa apmaiņa ar ECDC direktori. Mēs dzīvojam koronavīrusa eh, posmā, un es vēlētos direktorai lūgt eh, uzmanību vērst galvenokārt uz koronavīrusa izpausmēm, bet ne tikai, protams. Un kā jūs vērtējat, cik eh, nobijušamies mums ir jābūt koronavīrusa priekšā un vai cīņa pret to ir adekvāta, kā Eiropā, tā arī globāli. Bet e, iespējams, ka jums uzdos jautājums arī par citiem jautājumiem, jo ECDC, tātad slimību apkarošanas aģentūra, darbojas ne tikai ar koronavīrusu, protams, bet arī ar citiem jautājumiem. Un tagad dod vārdu jums 10-15 minūtes maksimāli un pēc tam jautājumi. Uh, Jā, paldies, eh, prieksēdētāji kungs, ka esat uzaicinājis manu šo viedokļu apmaiņu ar NV komiteju. Es eh, īpaši pateicību vēlētos eh, izteikt mū, Joannai Kupčinskai, kas ir mūsu kontaktpersona NV komitejā, un arī sveikt to, ka mūsu valdē šobrīd sēž parlamenta deputātes Sofija Masais un Masai un Kopas kundze. Dāmas un kungi, kā jau e, prieksēdētājs uzsvēra, šis, šī igadējā atskaita notiek ļoti īpašos koronavīrusa apstākļos, un kaut arī koronavīrus šobrīd e, gandrīz ietekmē mūsu ikdienu, bet ir arī citas e, baktērijas, kuras izraisa bažas par e, piedzīvotāju veselību. Uh, Es e, jums vēlos uzreiz pateikt, ka mēs e, uzraugam šo baktēriju un arī citu mikroorganismu izplatību. Un pēdējā laikā mēs esam veikuši trīs koronavīrusu izpēti un vienu citu. Galvenokārt mēs uzmanību esam vērsuši uz um, mikrobi, uz um, antibaktēriju rezistentiem mikrobiem un to rīcību. Šķiet, ka ir tehniska problēma. Fix it. Okay, I would like to uh, uh draw your attention. Jā, tā tad uh, es vēlētos uh, nedaudz atskatīties atpakaļ vēsturē 2003. gadā. Toreiz mēs diskutējām par citu koronavīrusu, un tas bija SARS. Un toreiz tika nodibināta ECDC. Ir pagājuši 15 gadi, un ECDC strādā 200, e, pār par 200 darbinieku no visām 27 dalību valstīm. Un mūsu gada budžets tātad šim e, gadam, 20. gadam, ir 60,5 miljoni. Nu, un, protams, jaunais koronavīrus. Koronavīrusi tika atklāti 60. gadu vidū. Tas ir ilgs laiks. Un e, ir zināms, ka koronavīrus inficē kā cilvēku, tā arī uh, dzīvniekus. Un jau 2003. gadā bija zināmi vairāki koronavīrus patogēnu štammi. SARS, kā jau es teicu, 3. gadā un 12. gadā MERS. Koronavīrus uh, kurš tika atklāts 19. gada decembrī Ķīnā, ir jauns štams, kurš iepriekš nav ticis atklāts cilvēkiem. Jaunu vīrusu parādīšanās kā slimību izraisītājiem vienmēr ir saistīts ar bažām, bažām jo mēs nezinām, kāda ir, vī, kāda ir vīrusa rakstura lieluma, mēs nezinām, vai tas eh, tiek pārnest no cilvēku uz cilvēku, un nezinām tā īsti arī, kā vīrusu ārstēt, tiek ārstēt tikai simptomi. Vai nu jūs nevarat eh, redzēt, eh, jo nav pieejams, eh, jau nav pieejami diapozitīvi. Šobrīd mēs izpildam otrā līmeņa iedzīvotāju veselības aizsardzības līmeni. Tātad šobrīd tātad mēs strādājam divās maiņās, ir pieejams strādāšanas režīms arī trijās, un tas tad ir augst, augstējais. Uh, Vai nu ļoti žēl, ka nevar šeit parādīt slīdīts, jo es jums varējos parādīt karti. Žēl. Pami? I don't think this was this. Okay, uh, maybe I can show you later. Varbūt, ka tehnika atmodīsies mazliet vēlāk. Es tikai vēlējos uh, pastāstīt jaunāko. Tā tad ir 17,000 saslimušo un pār par 300 mirušo. Vairums eh, saslimušo un mirušo ir Ķīnā, un visi nāves gadījumi ir Āzijā. Tātad 361 Ķīnā un viens mirušais Filipīnās. Eiropā šobrīd ir diagnosticēti 25 saslimušie, 21 Eiropas Savienībā, 2 Krievijā un 2 apvienotajā karalistē. Es tad mazliet vēlāk jums parādīšu, ko mēs darām, jo tad eh, jau specifiski varēs eh, sadalīt par to, pastāstīt par to, uh, Mēs esam izveidojuši īpašu mājaslapu, kurā visu laiku tiek atjaunināta informācija, ne visu laiku, bet ikdienas. Un um, tā ir informācija, kas ir domāta iedzīvotājiem, ne tikai veselības aprūpē strādājošajiem. Un um, kā plašsaziņas līdzekļi, tā arī specifiski uh, medicīniskā prese šobrīd runā par šiem jautājumiem, un tas arī ir viņu uzdevums runāt par uh, šo saslimšanu. Patreizējā situācija Eiropas Savienībā 21 saslimušais apstiprināts. Galvenais uzdevums ir ierobežot slimības izplatīšanos. Tātad galvenais ir ierobežot vīrusu izplatību. Kā mēs to panākam? Galvenais ir diagnosticēt, diagnosticēt agrīni, ielikt eh, karantīnā, izolēt cilvēkus, identificēt pilnīgi visus cilvēkus, ar kuriem saslimušais ir bijis kontaktā un sekot līdzi šo kontaktpersonu veselības stāvoklim. No 21 cilvēka 8 ir inficējušies Vācijā, viens Francijā, visi pārējie Eiropā jau ieradās ar vīrusu asinīs. Tātad situāciju Eiropā mēs pilnīgi noteikti varam uzskatīt par kontrolētu slimības izplatības ziņā. Slimības izplatības apturēšanas mērķis un ECDC uzdevums tātad ir izvairīties no tālākas vīrusa izplatības. Un mūsu sagatavotie materiāli tieši uz to arī strādā. Vēl bez riska novērtējuma, kuru jau jums izstāstīju, 31. janvārī mēs nopublicējām pēdējo šādu brošūriņu, balstoties tieši uz gadījumu analīzi mēs izveidojām kontaktu izsekošanas algoritmu. Tas ir ārkārtīgi tehnisks dokuments, kā palīdzēt valstīm harmonizētāk uzraudzīt aizdomīgus gadījumus, kā tos analizēt, kā noņemt analīzes, kā sazināties ar kontaktpersonām, kā runāt ar kontaktpersonām un uh, Nedēļas nogalē mēs sagatavojām brošūru infekciju izplatības apturēšanas e, pasākumi veselības aprūpas iestādēs. Mēs esam sagatavojuši arī laboratorijas analīžu ieteikums koronavīrus noteikšanai. Un e, tā ir arī viena no mūsu pamata darbībām, tā tad e, palīdzēt valstīm gatavības līmeņa paaugstināšanā. Mēs regulāri veicam laboratoriju pārbaudas, lai raudzītos, vai valstis vispār ir spējīgas noteikt, izdalīt šo vīrusu. Tas arī ir pirmais. Es vēl neesmu iepazīst, iepazinusies ar galīgajiem rezultātiem, bet ir skaidrs, ka valstis spēja diagnosticēt šo vīru, vīrusu. Uh, un ir piecas laboratorijas visā Eiropas Savienībā, kuras ir pieteikušās analizēt citu valstu asiņu paraugus vīrusu noteikšanai. Mēs palīdzam arī valstīm sagatavot eh, brošūras kā veselības aprūpas nozarē strādājošajiem, tā arī ceļotājiem. Tiem ceļotājiem, kuri grasās doties uz Ķīnu un tiem, kur ierodas no Ķīnas šīs brošūras um, tad konkrētajai valstī, tātad konkrētajā valstī brošūras var kā pārtulkot konkrētajā valodā, tā arī piemērot kultūras sociālajai situācijai, tātad izmantot kādus uh, nacionālus simbolus un runāt konkrētāk valstī atbilstoši. Šobrīd mēs gatavojam pārskatu vispārējais gatavības pakāpē ikvienā valstī īpaši slimnīcu gatavību uzņemt lielu saslimušo skaitu. Protams, ka mēs to nespējam veikt vieni paši, mēs cieši sadarbojamies, patiesībā ikdienā sadarbojamies, ikdienas sazinamies ar DJ Santē komisijā. Sadarbojamies arī ar Pasaules veselības organizācijas eh, Eiropas nodaļu un arī ar Ķīnas slimību izplatības kontrolas eh, institūtu, sadarbojamies arī ar līdzīgiem institūtiem Austrijā un visi runājam par šiem jaunajiem koronavīrusa gadījumiem. Un tagad par risku novērtējumu. Vēlējos uh, kopsavilkumā par šīm aktivitātēm runājot, tā tad, kā mēs šobrīd vērtējam koronavīrus izplatības risku Eiropā? Iespējams, izplatības risks ir liels, un Eiropas Savienības epidēmijas varbūtība tā tad tie, kur dodas uz Hubei provinci no Eiropas, to saslimstības risks ir ļoti liels. Arī citās Ķīnas provincēs atrodošos Eiropas pilsoņu saslimšanas risks ir vidēji augsts, un tās tas saglabāsies vismaz tuvākajās nedēļās. Un vidēji augsta un pat augsta ir varbūtība, ka Eiropā ieradīsies arvien jauni saslimušie, Ja saslimšana tiek konstatēta agrīnā fāzē un ja tiek īstenoti visi e, pasākumi novērošanai, tad Visticamākais, ka no cilvēku uz cilvēku vīrusu pārne, pārnešana nenotiks strauji. Risks tiek vērtēts kā ļoti zems bet eh, problēma ir tāda, ka saslimušais eh, tiek identificēts kā koronavīrus nesētājs ir jau ļoti vēlu, un tad jau nodošana cilvēks cilvēkam ir notikusi. Ar to arī vēlējos eh, beigt savus ievadvārdus. Protams, detalizēt par skaisto koronavīrusu var runāt daudz, bet varbūt tagad atbildēšu uz jūsu jautājumiem varbūt eh, burtiski pāris piemēru citiem riskiem, citām bažām. Viens ir masalas. Pēdējo trīs gadu laikā mēs eh, Eiropas Savienībā, Eiropas Savienībā esam redzējuši, 40, esam pie, novērojuši 43 tūkstoši saslimušo un 95 mira no masalām. Uh, Tā tad vakcīna ir ļoti lēta un ārkārtīgi efektīva, un tāpēc visus vajadzētu vakcinēt. Bet problēma ir tāda, ka Eiropas Savienībā šobrīd cirkulē ļoti daudz maldu ziņu, ļoti daudz cilvēki negrib vakcinēties, negrib vakcinēt savus bērnus, un tāpēc 18. Eh, gadā tika sagatavotas pat padomas rekomendācijas par labāku sabiedrības izpratni par tām slimībām, kuras var izskaust ar vakcinācijas palīdzību. Šobrīd mēs strādājam pie Eiropas vakcīnu portāla. Tā ir Eiropas iniciatīva, un mēs vēlētos šo portālu veidot kā pamatotas informācijas avotu ikvienam, kurš vēlas iegūt informāciju par vakcīnām. Portāls eh, tiks palaists aprīļa beigās Eiropas imunizācijas nedēļas ietvaros. Otrs draudz, to jau es pieminēju, ir anti mikrobiālā rezidē, re, rezistence. Šodien tika nopublicēts risku novērtējums un karbopirenēmi. Šobrīd, šobrīd Lietuvā ir mikrobu rezistence pret karboperipēnu antibiotikām un E. Ko, Ešerīhie kolī arī ir izrādījies rezistents. Vēlējos pateikt, ka pa katru gadu Eiropā apmēram 33 tūkstoši cilvēku mirst antibiotiku rezistences mikrobu izraisītu slimību dēļ. Tuberkuloze, HIV un eh, gripa stāv tālu aiz šiem antimikrobiālās, re, mikrobiālās antibiotiku rezistences mikrobu izraisīto saslimšanu navas gadījumu ziņā. Vēl pie, vēlējos pieminēt to, ka raugoties ārpus Eiropas, mēs mēģinām sadarboties, lai pasargātu Eiropu, un šeit sadarbojamies kā ar Pasaules veselības organizāciju, tā arī ar DG Eco. Un eh, šobrīd viens no mūsu darbiniekiem strādā Kongo Demokrātiskajā republikā, jo, kā jūs ziniet, tur joprojām turpinās ebolas epidēmija. Tā nav beigusies. Šķiet, ka tā šobrīd pierimst, bet beigusies ebolas epidēmija nav. Tā turpinās jau pusotru gadu. Un eh, varbūt eh, citi ECDC uzdevumi un izpildītais 19. gadā, jo man jau ir jāatskaitās par iepriekšējo gadu. Pavisam mēs esam sagatavojuši 23 ātrā riska novērtējuma dokumentus Un e, šis gads e, šķiet e, sākas jau ļoti intensīvi un arī būs intensīvs. Mums bija 50 tādu tehnisku ziņojumu, kurā tika iesaistīta arī iedzīvotāju apklaušināšana. Mēs atbildējām arī uz parlamentāriešu jautājumiem, bet ne tik daudz, jo pagājuši gadu jau bija parlamenta vērēšanas. Esam nopublicējuši 86 zinātniskus rakstus un šim gadam par prioritāti esam izvirzījuši, un to jau es teicu, antimikrobiālās rezistences apkarošana, kā arī ciešākas sadarbības veicināšana starp, tātad izpratnes veicināšana iedzīvotāju vidū par slimībām, kuras var izskaust ar vakcinēšanu. Tas attiecas arī uz attīstības mērķu izpildi, proti HIV, tuberkuloze, kas varbūt Eiropu tik traki neskar. Vēlamies strādāt arī pie e-veselības jautājumiem un vēlamies strādāt arī pie prevencijas. Protams, mēs mēģinām tā kā paredzēt uh, zīlēt, kādas saslimšanas var parādīties pie apvāršņa. Mēs eh, turpinam atbalstīt Eiropas Savienības dalību valstis eh, pārobežu sagatavotības nodrošināšanā un raugāmies arī uz tādiem iekšējiem mehānismiem, kā efektivizēt mūsu darbu. Tas bija tāds eh, ieskicējums 20. gadam, bet mūsu valde pirms diviem mēnešiem Tātad šobrīd mēs esam galvenokārt nodarbināti ar koronavīrusu jautājumu, un šīs aktivitātes iespējams mazliet pamainīsies. Un visbeidzot, man bija tāds, tāds, tāds saukļu saraksts, diemžēl jūs to nevarat redzēt, bet prezentācija jums visiem nosūtīs. Paldies par jūsu uzmanību! So. Now it's there. Tagad var redzēt. You start again. Aiziet atkal no jauna, joko priekšsēdētājs. Thank you very much. Paldies. Lai kā arī nebūtu, jūs eh, ļoti drīz saņemsiet šo prezentāciju. Uh, Nu, virtuālā veidā. Nu, man tā jau ir piešķirta būt uh, priekšsēdētājiem, eh, protams, nes līdzi zināmas privilēģijas. Un jūs pēc tam tad varat uh, izmantot, uh, arī tagad atbildot uz deputātu jautājumiem, varat izmantot šo prezentāciju. Košinska. Pirmās uzstāsies komitejas kontaktpersonas ar aģentūru Kačīnskas kundzu uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Amons kundze laipni lūgti šeit. Mēs esam regulāri tikušās un mums ir bijušas patiešām uh, Daudzas uh, intensīvas apspriedes ir ļoti labi, ka jūs esat šeit ieradusies. Es gan, protams, uh, priecātos, ja mēs tiktos citu iemeslu pēc, ne tikai tādēļ, ka ir kaut kādi milzīgi apdraudējumi sabiedrības veselībai. Tagad uh, mums nākas tikties koronavīrusa dēļ. Vienā no mūsu tikšanās reizēm mēs arī runājām par labāku sadarbību starp dalību valstīm, lai cīnītos pret koronavīrusu. Dalību valstis lūdza palīdzību, cevišķi ņemot vērā laboratoriju izmantošanu, labāku diagnosticēšanu un lai varētu arī izgaisināt šaubas attiecībā uz tādiem neskaidriem gadījumiem. 2003. gadā mēs pieredzējām, ka cilvēki satraucas, toreiz bija SARS, arī 2012. gadā bija citas epidēmijas. Dalību valstīm ir nepieciešams tehnisks atbalsts. Man ir vairāki īsi jautājumi. Pirmām kārtām, jūsu aģentūra, kā Eiropas Savienības izpilda aģentūra, uh, Vai jūs varētu labāk palīdzēt koordinēt dalību valstu centienus, eh, mēģinot arī diagnosticēt šo slimību, lai būtu kaut kādi kopīgi parametri, kas ļautu vienkāršāk noteikt šo slimību? Ja koronas vīrus izplatīsies, kā jūsu aģentūra īstenos ieteikumus? lai varētu pēc iespējas uh, efektīvāk ierobežot uh, vīrusu izplatību un kā jūs garantēsiet pieeju uh, dažādiem diagnosticēšanas materiāliem. Gribēju pavaicāt, vai jūs arī esat uh, sazinājušies ar Ķīnas um, zāļu un slimību kontrolas aģentūru. Uh, Vai jūs esat ar atbilstošajām instancēm sazinājušies, vai tas notiek tikai um, Pasaules veselības aģentūras paspārnē? Paldies, un paldies arī par mūsu veiksmīgajiem kontaktiem. Jā, nu, 4-5 jautājumi vienā šeit tika apkopoti, un es domāju, ka visi gribēs dzirdēt atbildes uz šiem jautājumiem. Tādēļ jūs jau tagad varat sākt, uh, Amāns kundze. Uh, Paldies par šiem jautājumiem, pieminot laboratorijas. Nu, dien ir tā, ka ir dažas dalība valstis ir piedāvājušas uh, citu valstu paraugus laboratorijās pārbaudīt, bet mēs runājam par tādu visai uh, ierobežotu izplatību. Tādēļ mēs negribētu ieteikt katru individuālo gadījumu diagnosticēt. Tas patiešām um, laboratorijām radītu pārliecīgu darba slogu. Mums ir jāizveido kaut kāds algoritms, lai varētu pēc iespējas tuvāk uh, sekot vīrusa uh, izplatībai un iespējamam uzliesmojumam mums uzliesmojums, protams, ir jāierobežo, jānovērš, bet, nu, pilnīgi visus nav iespējams pārbaudīt. Atceramies arī citus pandēmiju gadījumus, uh, pilnīgi visus indivīdus um, mēs viņiem diagnozi nenoteicām, un ja ir līdzīgi simptomi vienai uh, slimnieku grupai, tad, protams, tiek pieņems, ka šiem cilvēkiem ir viena un tā pati slimība. Mums ir jāsaprot, kā labāk um, izmantot šos resursus, lai nebūtu izšķirdēšanas. Runājot par Ķīnas uh, slimību kontrolas aģentūru, mums ir uh, sadarbības vienošanās ar to. Mēs regulāri sazināmies un esam saņēmuši arī pārtūkotu ziņojumu, kur ir izvērtēta šī situācija. Protams, kolēģi Ķīnā izjūt zināmu spiedienu, un mums ir radies iespējas, ka viņi patiešām dara visu, kas ir viņu spēkos, lai mūs iepazīstinātu ar pieejamo informāciju. Uh, Tagad būs brīvais mikrofons, saka priekšsēdētājs, nolasīšu runātāju sarakstu Pēters Līze. Uh, Mr. Sēdās, uh, Veronika Rielenoir, Azekamp, uh, Mr. Uh, Wallace, Srivasi, TMS, One more. Two more. Vēl divi klāt. More. Plus trīs. The next one will cost a lot of points. Nākamais, kas pieteiksies runāt, tas jums maksās uh, ļoti daudz punktu. Labi, runātāju saraksts ir apkopots. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par pusotru minūti, lai arī um, Amons kundze varētu pietiekam detalizēt atbildēt. Pēters Līze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka jūs arī atsaucāties uz manu iniciatīvu uh, šo jautājumu apspriest komitejā. Cilvēki ir patiešām satraukti, tas ir pamatoti, ir bijuši jau arī pirmie letālie iznākumi. Jūs uh, pieminējāt uh, pamatoti arī rezistenci pret antibiotikām, un, lai nekristu panikā, mums ir jābūt pietiekami labi informētiem. Paldies jums par visu, ko pastāstījāt. Mums tagad ir uh, uh, cilvēki jāinformē, jānomierina, lai viņi neļautos panikai, un ir uh, jāpasaka, ka mēs esam patiešām mēģinājuši risku ierobežot. Es uh, gribētu Eh, pastāstīt, ka manā eh, vēlēšana apgabalā ir kāds uzņēmums, kam ir ražotnes Vuhanas provincē, Ķīnā, un cilvēki patiešām pamatot ir satraukušies un gribēja pajautāt, vai ir iespējams, ka eh, būs vīrusa mutagēns, cik lielā mērā mēs šādus riskus varam izslēgt, un ir arī pietiekam daudz zinātnieku, kas saka, ka Ķīnas iestādes ir sagrozījušas slimu slimnieku skaitu un nesniedz mums pietiekam uzticamu informāciju. Vai tas eh, patiešām ir pamatoti, vai jūs tiešām esat pietiekam labi informēti par tur notiekošo? Paldies! Jutta Gutterland, for SND. Gutterlands kundze, SD grupas vārdā. Tak, paldies! Paldies Amons kundzei, ka ieradāties šo pēcpusdienu uz šīm ļoti vērtīgajām diskusijām. Jūs eh, pieskārāties eh, arī tādiem jautājumiem, kuri nav akūti risinām, un tomēr ilglaicīgi tiem ir jāķeras klāt. Un tas bija ļoti labi, ka jūs pieminējāt ne tikai koronavīrusu, bet arī to darbu, ko jūs īstenojat citās jomās. Uh, Tādējādi mēs eh, Eiropas Savienībā jūtamies droši, ka jūs strādājat pie vīrusiem. Kaut vai atceramies eh, SARS eh, vīrusu un Mars, tā tad ir ļoti labi, ka jūs strādājat. Paldies par to! Es piekrītu Pīteram, ka mums nevajag tagad nodarboties ar panikas sēšanu, un tomēr mums ir jābūt pietiekami uzmanīgiem, un noteikti ir jābūt informācijas apmaiņai starp dalību valstīm. Tikai tā mēs varam pasargāt cilvēkus no inficēšanās. Tikai tā mēs varam izvairīties no epidēmijas Eiropā. Tāpēc, jā, man bija patīkami dzirdēt, ka jūs sadarbojaties arī ar Pasaules veselības organizāciju. Viens jautājums, eh, ko es vēlējos uzdot, tā tad, piemēram, ja kāds ierodas no Ķīnas Eiropā, tad, protams, eh, Pirmais jautājums, vai viņš ir inficēts un eh, vai valstīs ir sagatavots veselības personāls, kurš varbūt simptoms var noteikt, uh, Bet, eh, ja kāds ir inficējies un ir ticies ar citiem cilvēkiem, tad, eh, protams, ka nevar jau vienmēr atcerēties, ar kuriem ir ticies. Kā jūs eh, strādājat tieši ar šo tā saucamo, ja tā var teikt, otrās paudzes inficēšanās vilni, lai tiešām cilvēki bezmaz sāktu pierakstīt, ar kuriem viņi tiekās, tātad kā šo izplatīšanos Uh, ietekmēt. Par massalām ļoti labi arī iepriekšējais runātājs teica, ka mums ir jābūt sabiedrības izglītošanai. Es vēlētos, lai mēs um, tiešām strādātu pie tā un uh, par antibiotiku rezistenci. Es uh, esmu izlasījusi visas tās rekomendācijas, ko jūs esat sagatavojuši, bet varbūt vēl pie kā mēs varētu padomāt tieši antibiotika rezistencē. Merci beaucoup, monsieur le président. Ķieļa Noārkundze arī ņūm vārdā. Paldies, uh, ir ļoti uh, labi, ka esat ieradusies, Amons kundze. Šodien mēs runājam par uh, globāliem sabiedrības veselības apdraudējumiem. Vīrusi robežas nepazīst. Mums ir jāmeklē risinājumi starptautiskā, vismaz Eiropas līmenī. Es gribētu uzteikt uh, Eiropas Savienības uh, darbību, ņemot vērā arī koordināciju. Es pati esmu ārste un es Eh, arī saņemu ieteikumus no Francijas atbilstošajām iestādēm, un eh, mums, protams, ir jābūt koordinācijai, kā labāk ārstēt cilvēkus, eh, ko skār šis vīrus. Ir pietiekami daudz informācijas, un tā ir labi izklāstīta. Bet kas notiek citās valstīs, arī trešajās valstīs, ko šis vīrus varētu skārt visspēcīgāk? Ja mēs runājam par lipīgu vīru, vīrusu, uh, tad tas patiešām rada lielus riskus. Direktoris kundze, vai jums ir uh, kaut kādi um, priekšstati, cik bieži, it sevišķi Ķīnas teritorijā, tiek izmantoti MV, PVO sagatavotie ieteikumi? Paldies! Došu jautājumu vēl kolēģim, vēl trim kolēģiem, un tad jūs varēsiet atbildēt. Viņā kundze no um, ID grupas lūdzu. direktoras kundze, jāsaka, ka visa pasaule piedzīvo milzīgus veselības apdraudējumus izplatoties koronas vīrusam, un tas attīstās tik ātri, ka vakardienas skaitļi jau šķiet eh, ļoti tālā pagātnē, un nepējas ne cik ilgs laiks, kad mēs varētu piedzīvot pandēmiju. Migrācijas politika, vajās kontrols pie robežām eh, varētu nozīmēt to, ka šāda veida vīrusu izplatīsies aizvien ātrāk vairāk un aizvien lielākās teritorijās. Jāsaka, ka ir labāk jāpārbauda, kas iekļūst mūsu valstīs, it sevišķi cauri lidostām. Labi, tur var pārbaudīt pietiekam labi, kas notiek, kas šeit iebrauc, bet kas notiek uz citām robežām. Un Krievija ir slēgusi savu zemes robežu ar uh, Ķīnu un uz, tagad nepiešķir vīzas Ķīnas pilsoņiem. Uh, Jāsaka, ka mums arī ir jāpārdomā savi mehānismi un pasākumi. Varbūt, ka vajadzētu uz brīdi um, atcelt Schengenas noteikums un brīvu pārvietošanos Schengenas zonā, domājot par mūsu iedzīvotāju veselību. Un es uh, jau gribu tagad pateikties par jūsu iespējām. Paldies, Rīvā Zīkundze no Zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji, direktors kundze. Es domāju, ka jārunā vēl ir par koronavīrusu, vai ir bijušas kaut kādas neatkarīgas analīzes, no kurienes tad nāk īsti šis vīrus, vai patiešām ir vainojami sikspāņi, kā tas tika sākumā apgalvots. Un tiek arī daudz runāts par iespējamo vīrusu mutāciju. Vai ir bijušas arī kaut kādas ģenētiskās analīzes, uh, salīdzinot to koronas vīrusu, kas tika uh, diagnosticēts pirmajam pacientam Ķīnā un to, kas tika konstatēts pacientiem uh, Francijā? Vai ir jau konstatētas pirmās mutācijas? Un tie, kas ierodas Francijā, tiek ievietoti uz 14 uh, dienām karantīnā kas notiek ar vīrusu šajā laikā. Un ja runājam par mums parlamentāriešiem, Eiropā ir pietiekami uh, laba medicīnas aprūpe, ir iespējams šos cilvēkus izolēt un ārstēt, bet, piemēram, AKK valstīs, kas tur notiks? Tur ir, piemēram, uh, ja kāds uh, vīrus nesētājs tur tiks atklāts, tas jau būs daudz sarežģītāk. Uh, Jūs runājat par diagnostiku. Un, uh, ja Āfrikā tiks konstatēts koronavīrus gadījums, ir jābūt pārliecībai, ka varēs to pietiekami ātri diagnosticēt, nesajaucot ar citiem vīrusiem. Paldies! Hāzakāms kundze tagad pēdējais jautājums pirmajā jautājuma kārtā. Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies Amons kundzei par šo informāciju. Es gribēju eh, vaicāt par antibiotikām un arī antibiotiku rezistenci eh, lopkopībā, bet daudzi tagad runā arī par koronas vīrusu. Reutors eh, aģentūra ziņo, ka pirmā galvenais eh, vaininieks ir meklējums arī eh, šajā savais dzīvnieku tirgu Vuhanas provincē, kur tiek pārdotas žurkas, vāveres un daudz citu dzīvnieku. Un tie tiek lietoti Ķīnā uzturēt civet, ku, kaķi arī tika vainoti teorētiski SARS vīrusa izplatībā 2012. gadā. Un jārunā arī par citu dzīvnieku pārnēsātām slimībām, kas ir pēc tam inficējuši cilvēkus. Vai tiek domāts arī par šiem ēšanas paradumiem? Uh, kas ir tik raksturīgi Ķīnai, vai ir domāts par to iespējamo izplatīšanos arī uz citām valstīm, domājot gan par dzīvnieku labturību un arī par cilvēku veselību. Paldies! Paldies! Lūdzu, Amons kundz! <laughs> yeah, thank you very much. Paldies, paldies par šiem uzdotajiem jautājumiem. To uh, spektrs ir ļoti plašs. vīrusa mutācija. Vai tā ir iespējama? Šis jautājums izskanēja divreiz. Vīrusi mēdz mutēt. Mutācijas biežums ir ļoti atšķirīgs, un par jauno vīrusu mums vēl šādas informācijas nav. Nu jā, ir tāda sajūta, ka mēs it kā par to runātu jau ļoti sen, bet vīrus uh, tika identificēts pirms trim nedēļām. Mums ir jāapzinās, ka ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem vēl pagaidām nevaram atbildēt. Nu, varbūt pēc dažām nedēļām to varēsim, bet ne šodien. Šobrīd šādas informācijas mūsu rīcībā nav, bet, protams, ka par to ir jādomā, ir jāmēģina prognozēt un modelēt iespējamā mutācija ietekmēs diagnostiku laboratorijās un, protams, arī ārstēšanu. Tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums, bet uz to pagaidām atbildes vēl man nav. Un par pareizajiem skaitļiem, par statistiku no Ķīnas. Nav nekādu norāžu, ka mums uh, tiktu sniegta sagrozīta statistika. Iespējams, uh, pēdējā laikā, uh, pēdējo dienu laikā esat redzējuši, ka inficēto skaits ir pieaudzis no 1200 dienā līdz 2800 konstatētajiem gadījumiem. Nu, tas man neliek domāt, ka kaut kas tiktu noklusēts vienkārši. Diagnosticēšana arī ir uzlabojusies. Atbildot uz jūsu jautājumu, pagaidām mūsu rīcībā nav nekādu norāžu, ka kaut kas tiktu noklusēts. Ja nu tā tas ir, un ja tā tas būtu, tad mēs to droši vien zinātu. Jā, bet tas uh, ļauj uzzināt vairāk un tādu lielāku skaidrību iegūt, komentē priekšsēdētājs. Uh, jā, bet mūsu rīcībā nav informācijas, ka kaut kas tiktu sagrozīts vai noklusēts, atbild Damons kundze. Protams, ir jābūt stingrai kontrolē, novērošanai, un ja mēs redzēsim kaut kādas nesaskaņas, tad mēs to pieminēsim, kaut kādu neatbilstību informācijas jomā. tika uzdots jautājums, ko tad darīt ar cilvēkiem, kas ierodas Eiropā no Ķīnas. Galo galā tā ir uh, dalību valstu medicīnas uh, aprūpes jomas kompetence. Ir sagatavots uh, informatīvais uh, buklets, uh, kā rīkoties, ja cilvēki ierodas no Ķīnas. Un šajā bukletā ir arī minēti simptomi, piemēram, elpceļu slimības. Ka, ja viņi nu, cieši no šādām slimībām, no šādiem simptomiem, viņiem ir jādodas pie savu ģimenes ārsta vai uz slimnīcu. Uh, un uh, jāinformē ārsts par um, saviem simptomiem un arī par to, kur uh, šī persona ir bijusi. Ja, piemēram, viņa ir bijusi nesen Ķīnā, Protams, tagad ziemā eh, daudz cilvēki sirgst ar eh, elpceļu slimībām, un ja katrs, kam ir, piemēram, eh, grupas simptomi vai augstiešanās simptomi, tagad skries uz slimnīcu un gribēs pārbaudīties, nu, protams, laboratorijām būs darba pilnas rokas. Uh, ir jāpasaka, kad jūs e, esat bijuši Ķīnā un kurā reģionā konkrēti, ja jūs dodaties pie ārsta ar šādām aizdomām par koronas vīrusu. Ir ieteikumi šajos būkletos. E, Dalība valstis, protams, arī pašas e, var sagatavot savus informatīvos materiālus un Jāsaprot, cik daudz laika tas prasīs. Vēl bija jautājums par PVO vadlīniju īstenošanu Ķīnā un vai mums ir kaut kāda priekšstati, kā tas ir norisinājies. Nē, mums tādas informācijas nav. Jā, mēs, protams, varam mēģināt apzināt, kas īsti notiek šajā kontekstā, un eh, paldies jums par šo ierosinājumu, bet Tas jau nav mūsu ziņā veikt šādas kontrolas, bet, protams, mēs varam uzzināt kaut ko vairāk no kolēģiem PVO. Jūs teicāt, ka ir um, Schengenes uh, zona uz laiku jāslēdz. Nu, nē, mēs to nevaram darīt. Mēs esam zinātniska aģentūra, tas galīgi no mūsu kompetencēs. Tas uh, jau ir saistīts ar politiskām debatēm. Ja runājam zinātniskos terminos Eiropā, vismaz tas pagaidām nebūtu attaisnojami. No kurienes tad šis vīrus īsti ir radies? Noteikti visi atceras, kas tika teikts sākumā. Tātad tas ir saistīts ar um, Vuhanas um, dzīvnieku tirgu. Uh, koronas, korona grupas vīrusi ir bijuši iepriekš arī saistīti ar dzīvniekiem un līdz šim tas bija arī ļoti uzticami un pamatoti, bet tagad mēs esam konstatējuši, ka pirmo simts slimnieku gadījumā tikai pusē no tiem ir bijusi kaut kāda saskare ar zvēriem. Jā, iespējams, ka vīrusam ir tāda izcelsme no dzīvniekiem, bet vīrus var arī um, izplatīties no viena cilvēka uz otru cilvēku. Un mēs redzam, ka cilvēki aplipina citus cilvēkus, un šeit tagad tālākajā norises laikā nav bijuši uh, saslimšanas, inficēšanās gadījumi no dzīvniekiem. Runājot par inkubācijas periodu, tas ir 3 uh, līdz 12 uh, dienas vidēji. Uh, Un eh, ja ir šis novērošanas laiks 13 dienu laikā, eh, vērojot, kā vīrusu attīstās, eh, tad ir ņemts vērā šis visgarākais iespējamais inkubācijas periods ir vīrusi, kur inkubācijas laiks ir 21 diena. Tas viss ir jāņem vērā, izvērtējot visu šo evolūciju. AKK valstis, jums ir pilnīgi taisnība. Tieši tādēļ mums ir arī kontakti ar Āfrikas um, slimību kontrolas centriem. Pagaidām nav ziņots ne par vienu um, saslimšanas gadījumu uh, Āfrikā, bet mēs, protams, regulāri sazināmies ar slimības, uh, slimību ierobežošanas centriem arī uh, šajā kontinentā. Es ceru, ka atbildēju uz jūsu jautājumu Hāzekampas kundze, pieminot, par, pieminot uh, savas dzīvnieku tirzniecību. Nu, pagaidām uh, tas uh, īsti nekādu jēgu nedotu, bet ja tas tiktu ierobežots, es nedomāju, ka tas kaut kā lielā mērā ietekmētu vīrusu izplatību. Te bija arī citi jautājumi, kas neskār koronas vīrus, bet varbūt uz tiem varat atbildēt pēdējā kārtā. Tagad lūdzu nākamā runātāja. Paldies, uh, Amons kundze, ka esat ieradusies uh, un uh, mūs tik ļoti plaši informējāt par vīrusa izplatību. Bet es gribēju pieminēt arī citus vīrusus un to, kā dalība valstis uh, ir gatavas uh, tik galā ar to visu. Ir arī gripas sezona un jūs pieminējāt arī, uh, piemēram, masalu uzliesmojumu valstīs. Kā ar to tik galā? Un ir jādomā arī par um, kontaktiem ar Ķīnas uh, slimību kontrols centriem, vai šī sadarbība un kontakti ir tiešā veidā, vai tas viss norisinās tomēr ar PVO kā vidutājiem. Un, ja runājām par nāves gadījumu skaitu un um, identificēto slimnieku skaitu, vai tas patiešām um, ir pamatoti un uzticam. Paldies! Un Palčaka kungs no ETP grupas. Děkuji, pane předsedo. Já bych se zeptal... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir konkrēts jautājums. Šī te um, antibiotika rezistence. Ļoti svarīgi ir arī tas, lai um, iedzīvotāji to uztvirtu arī par nopietnu jautājumu. 30 tūkstoši mirušo gadā jūs minējāt, un tas man tiešām satrauc. Vai cilvēki pietiekam daudz zin par šīm problēmām, vai Eiropas Savienībai nevajadzētu aktivizēties šajā jautājumā un informēt par to, cik eh, bīstam ir šī problēma un izskaidrot viņiem, ka viņi par to ir atbildīgi, ņemot vērā savu rīcību. Torvaldskungs no Riņo lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies um, mans kundz par ierašanos. Marlēna Dīteriha uh, varētu fonā dziedāt, kad mēs uh, beidzot sapratīsim. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzējām, kas notika Ķīnā. Notika tas pats, kas pagājušreiz. Uh, es lasīju New York Times par šo te optomoloģistu, uh, kurš centās brīdināt uh, cilvēkus un um, bū, likt viņiem būt disciplinētākiem, un um, tas pats notiek. Autoritāra valsts uh, nesniedz informāciju, un mēs nezinām, uh, cik bojāgājušā patiesībā ir. Es domāju, ka šis jautājums būtu jāuzdot arī PTO, PVO, es atvainojos, jo uh, tas ir tāds nāvējošs slasts, šis autoritārais režīms. Paldies, sociāldemokrāti. Eh, Gonzāles Kasāres kungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies, ka ieradāties mūsu komitejā, Amons kundze, un eh, mēs daudz dzirdējām par koronas vīrusu, un dzirdējām arī daudz par to, kas uh, ir labi padarīts, un uh, es redzēju arī šo te filmu, un kas mums ir jādara, mums ir uh, jāatvēl pienācīgi resursi, uh, lai informētu cilvēks pienācīgi par uh, hige, hie, higienu. Higienu un um, uh, SARS, ebola, citas slimības. Uh, filmā bija runa par dažādiem protokoliem, tur tiek runāts par robežu slēgšanu. Uh, bet ja mēs paraugāmies uz starptautisko tirdzniecību, kur mēs tādējādi pilnībā nobloķētu, manuprāt, tas būtu bezatbildīgi. Mums nevajadzētu uh, šeit uh, īstenot tādu uh, panikas celšanu un populismu. Kas ir zināms par šo vīrusu, un jūs to teicāt, laboratorijās, kur var veikt arī simulācijas, uh, Tur uh, var izveidot tādu kā algoritmu, un tad vajadzētu zināt, cik uh, ilgi, uh, ilgs laiks tam būtu vajadzīgi, līdz šāds algoritms varētu tikt izveidots. Un mēs varam šos te gadījumus konstatēt arī ar mūlstaru protokolu starpniecību. Tas ir viens no instrumentiem, kas ir eh, slimnīcu ziņā, eh, rīcībā, lai laicīgi um, ārstētu smagākos gadījumus un šos te uh, pacientus. Uh, ja, piemēram, Ķīna ziņo par pacientiem ar uh, apceļu uh, saslimšanām un ir ārstējami ar parastajām metodēm. Nu, tas ir tas jautājums. Mēs šeit runājam par koronas vīrusu, bet Āfrikā, Kongo jau ir 3000 inficēto un vairāk kā 2000 bojāgājušo no ebolas vīrusa. Tāpēc mans jautājums, kādas prognozes uh, jūs veicat? Uh, attiecībā, attiecībā uz tādu patiesu ebolas epidēmijas kontroli, jo tam arī ir smagas uh, starptautiskas sekas. Tagad zaļo pārstāve. Lūdzu, paldies priekšsādātāji. Paldies arī Āmons kundzei par skaidrojumiem. Tāpat kā visi šeit, es, protams, arī labprāt uzzinātu, ko ECDC ir gatava darīt, lai uh, ierobežot koronas vīrusus, bet es saprotu, ka tas uh, radās no nelegāla gaļas tirgus Vulhanā vai varbūt no citurienes, tāpēc es gribētu izmantot šo iespēju, lai uzdot jums jautājumu par nelegālu um, Uh, savvaļas dzīvnieku gaļu importu Eiropā un par kontroli attiecībā uz slimībām. Uh, Eh, tiek lēsts, ka Eiropā tiek importēta apmēram 270 eh, eh, tonu apmērā gaļas produkti. Startautiskās savvaļas dzīvnieku gaļas kontrabanda var būt slimību izraisītājs pasaulē. 2014. gadā pēc ebolas krīzes un vīrusa um, kontaminācija, tātad pēc gaļas importiem um, tika atzīts, ka šī nelegālā gaļas importēšana varētu būt izraisījusi šo uh, vīrusu. Tātad šis, šī kontrabanda uh, rada uh, gan Mm, veselības, gan pārtiks nekaitīguma riskus. Es gribētu uzzināt, kādus pasākumus jūs veicat, lai uzlabotu kontroli un apturētu šo nelegālo importu. Paldies! Volas kungs no zaļajiem lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Attiecībā uz koronas vīrusu, runājot par caurskatāmību, par šo uzliesojumu un uh, klīnisku datu sniegšanu par eh, paveiktajiem soļiem vīrusa identificēšanu un šī ātrā divu slimnīcu uzbūvēšana, vai jūs piekrītat, ka Ķīnas iedzīvotāji un uh, valdība uh, lieliski reaģē šo vīrusu, varbūt mēs no viņiem varētu mācīties. Otrakārt, uh, Īrijā bija nedēļas nogalē bāžas, jo bija reis no Maskavas, un šajā reisā bija ļoti slims ķīniešu vīrietis, un eh, šo lidmašīnu aizturēja uz divām stundām nolaižoties, šo cilvēku aizveda un eh, izmeklēja, un eh, tikai šodien tika pasludināts, ka uh, viņam šis vīrus patiesībā nebija, bet pārējie pasažieri varēja vienkārši doties prom, viņiem nebija ne maskas, nekas, nekāda ierobežojuma, vai tas ir normāli, un veselības dienas Cīrijā viņu tīmekļa vietne nav ap, atjaunināta kopš pagājušās piekdienas, un nav nekāds sāraksts ne par aizdomīgiem gadījumiem, uh, nekādas informācijas par atrašanās vietu. Jūs sakāt, ka jūs strādājat ar dalībvalstīm un ka ECDC sniedz padomus un jūs runājat par informācijas bukletu, jeb lapiņu. Kāda veida uh, norādes uh, tiek dotas veselības iestādēm dalībvalstīs, piemēram, īrijā? Uh, šie jautājumi, kurus es minēju par šo reisu, vai tas ir pieņemam, es negribu celt paniku, es gribu vienkārši pajautāt, kā jūs to vērtējat, vai šis gadījums tika um, pienācīgi, um, tātad, uh, vai tur izturēšanās bija pienācīga. Jā, paldies. Tagad jums ir desmit minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem par koronavīrusu un uz pārējiem jautājumiem. Labi, tātad. Jautājums bija par to, kā tagad rīkoties uh, attiecībā uz koronas uzliesmojumu un kā tas ietekmē uh, kapacitāti uh, cīnīties ar pārējām problēmām valstī, un tas ļoti atšķiras dažādās valstīs. Šobrīd tikai piecas valstis Eiropas Savienībā ir skartas, un Protams, viņiem ir jāatvēl um, būtisks resursu apjoms šim jautājumam. Es pieņemu, ka viņi uzrauga arī pārējo slimību attīstību, bet ja būs kāds uzliesmojums, tad var gadīties, ka viņi uh, izsmels savus resursus. Šādos gadījumos uh, ja mēs saņemam pieprasījumu, mēs, protams, varam sniegt atbalstu, bet, protams, arī mūsu kapacitāte ir um, ierobežota. Un kaut kādā brīdī mums būs uh, jāizvēlas prioritātes ne tikai no Eiropas uh, viedokļa, bet arī attiecīgajās valstīs. Gribu tikai apliecināt, ka mēs komunicējam tieši ar Ķīnas CDC, uh, Mums ir sadarbības nolīgums, kas attiecībā paredz šādu saziņu šādās situācijās, un arī agrāk esam šo saziņas mehānismu izmantojuši, piemēram, tad, kad eh, bija šīs te gripas eh, uzliesmojumi. Es pieņemu, ka Pasaules veselības organizācijai ir cilvēku uz vietas, tas ir šis vietējais birojs, kas ir, eh, man liekas, Manilā, un um, vairāki no mūsu apmācības programmas dalībniekiem, epidemioloģisti, kas tur strādā, viņi arī ir uh, gatavi tur doties, uz turien doties. AMR, jā, iedzīvotājiem vajadzētu zināt. Eh, mēs patiesībā katru gadu kopš 2008. gadā organizējam eh, vienu dienu un kopā ar PTO arī veselu nedēļu pēdējos gados, eh, kur par šo jautājumu tiek stāstīts iedzīvotājiem, bet arī veselības aprūpas nozarē strādājošiem, jo tad, kad mēs runājam par uh, Um, antimikrobu rezistences uh, ierobežošana, tad katram ir sava loma spēlējiem - pacientiem, ārstiem, uh, veselības uh, iestādēm, politiķiem, veterinārārstiem, aptiekāriem, zobārstiem un tā tālāk. Katram ir sava loma spēlējiem, un šīs kampaņas katru gadu ir vērstas uz kaut kādu konkrētu spektru, uh, kur mēs uzsveram tā un tā ir jūsu atbildība. Tātad tas tiek darīts. Zināmās valstīs mēs redzam, ka eh, daudziem šiem eh, antibiotika rezistentiem patogēniem ir eh, tāds pieaugums, un, bet tas tālāk nepalielinās šis līmenis, un tā tad ir iespējams to ierobežot. Atkal runājot par to, ka ķīnieši diezgan striktus pasākums ievieš. Nu, tas ir kaut kas, kas ne visur funkcionētu, darbotos. Es eh, šaubos, ka Eiropā būtu iespējams rīkoties eh, tā kā Vuhanā, bet eh, tas automātiski nenozīmē, ka tad viņi nesniedz mums informāciju. Mums ir iespējas, ka Ķīna, kas tiešām ir smagi kritizēta pēc sars uzliesmojuma, ir mācījusies no savām kļūdām. Es domāju par informācijas sniegšanu. Um, informācija tika sniegta laicīgi, manuprāt, viņi tiešām rīkojas savādāk nekā pirms 15 gadiem. par algoritmiem attiecībā, ja pareizi sapratu jūsu e, jautājumu, jūs e, jautājāt par to, e, cik daudziem slimība attīstās nopietni, to es nevaru pateikt. Vispārīgi šī infekcija ir diezgan uh, maiga, mērena, uh, Bet, protams, ir tādi smagi gadījumi un ir arī bojāgājušie, bet ja to salīdzina ar kopīgo saslimšanu skaitu, tad mirstība joprojām ir zemāka nekā sars gadījumā. Tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem, tā ir situācija šobrīd. Kas attiecas uz ārstēšanu, šobrīd tāda konkrēta ārstēšana nav. Tiek ārstēti simptomi, pat ja tie ir smagi un smagi gadījumi, smagi simptomi, bet tiek gatavoti testi, lai noteiktu, vai tie pretvīrusu medikamenti, kas ir tirgū, varētu uh, palīdzēt, bet par to vēl nav rezultāti. Un tālāk par Kongo Demokrātisko republiku. Mēs konstatējam, ka katru nedēļu ziņoto gadījumu skaits lēnām uh, samazinās. Tātad ir tāda kā gara aste uzliesmojuma uh, noslēgumā, kā jūs zināt, uh, tā ir pilsoņu kara zona, kurā jebkuras drošības uh, problēmas uh, var sāsināties, jebkurā brīdī tas viss ne, nemaz nav beidzies, bet šobrīd izskatās, ka uh, krīze pamazām beidzas. Uh, runājot par to, kas ir jādara, lai uh, apturētu nelegālu uh, savvaļas gaļas importu. Uh, te neko nevar pateikt, jo tas galīgi nav mūsu kompetencē, un es nevaru sniegt jums atbildi par to. Tas drīzāk ir, kā jau jūs teicāt, drīzāk EFSA un patiesībā arī Eiropas komisijas jautājums. Jā, runājot par īriju, Es nezinu, kas tur tieši notika ar šo lidmašīnu, bet tas, ka pārējie pasažieri varēja doties prom, es eh, nezinu, vai viņi tiešām varēja eh, doties prom. Noteikti, ka bija, tika pierakstīti viņu dati, eh, un veselības iestādes noteikti šo informāciju savāca, kas attiecas uz atjaunināšanu informācijas sniegšana, kā tas tiek darīts, tas ir nacionālo iestāžu ziņā. Tās lemj par to, kā sniegt informāciju. Mēs vienkārši varam padarīt valstīm pieejamu savu informāciju. Un mums patiesībā ir mehānisms kopš 2013. gada attiecībā uz pārobežu veselības draudiem. Uh, Un šī mehānisma ietvaros dalība valsts var apmainīties ar informāciju par to, kādus pasākums tās ievieš. Un šī mehānisma ietvaros esam eh, saņēmuši daudz informācijas par to, ko valsts ir darījušas. Neatceros tagad tieši konkrēti, kas ir darīts īrijā, bet uh, esmu pārliecināta, ka tiek veikta arī sabiedrības informēšana. Un man šķiet, ka tas arī cerams bija viss. Par visiem jautājumiem izteicos. Astoņās minūtēs. Paldies jums. Ļoti labi. Apsveicu. Vai man turpināt? Nē. Labi, un tad tagad došu vārdu noslēgumu vārdiem abiem uh, Eiropas parlamentu pārstāvjiem ECDC uh, eh, valdē Kokovičs kundze un Kops kundze. Katrai divas minūtes, lūdzu. Merci, mister. Paldies, priekšsēdētāji Kanfāna kungs, par to, ka šodien uh, uzaicinājāt ECDC pie mums, un paldies arī direktorai Amonas kundzei par um, viņas atbildēm. Es gribētu uh, uzsvērt divus aspektus. Pirmkārt par uh, priekšlikumu un otrkārt par savu lomu kā Eiropas parlamenta deputātei. Pēc Brexita kļūst vēl skaidrāks, ka Eiropas pilsoņi eh, pietiekami neapzinās, eh, ko labu dara Eiropas institūcijas. ECDC vajadzētu veidot tādu patiesu eh, saziņu ar iedzīvotājiem, cieši sadarbojoties ar eh, pilsoņiem dažādās valodās, un ECDC dokumenti ir pieejami tikai angliski. Pilsoņiem ir jābūt iespējai eh, izlasīt savā valodā jūsu tīmekļa vietni, un tas ir īpaši svarīgi vecāku gadgājumu cilvēkiem. Šāda komunikācijas pieeja ar visiem iedzīvotājiem varētu būt spēcīgs uh, līdzeklis uh, pret dezinformāciju par koronas vīrusi. Stiprināt Eiropas pilsoņu uzticību Eiropas institūcijām kā ECDC uh, eh, šobrīd ir tik nepieciešama kā nekad iepriekš. Un vēl gribētu runāt par komunikāciju starp NVI un mums, kā pārstāvēm ECDC valdē. Esmu uh, tātad Eiropas parlamenta goda pārstāve administratīvajā padomē, tāpat kā Kopas kundze. Es to daru uh, bez atlīdzības uh, brīvprātīgi. Es gribētu vismaz kalpot Enviju un sniegt informāciju no ECDC, eh, bet eh, problēma ir tāda, ka mums nav tādas patiesas atgriezeniskās saites sistēmas. Ja mēs to uzlabotu, tad mēs stiprinātu uzticību un drošības sajūtu Eiropas pilsoņos. Paldies! Uh, thank you, Mr. Uh, chairman. Uh, all, I... Paldies, priekšsādētāja kungs. Es eh, pilnībā piekrītu Kopčīnskas kundzes tikko teiktajam, jo tas jau ir pamatu pamatos iedzīvotājiem. Vairumam iedzīvotāji ir jāsaprot, kas, eh, kāds varētu būt drauds viņu veselībai. Manuprāt, ECDC ir organizācija, kura, protams, var stāties pretim kādiem riskiem, tā ir spējīga pārveidoties. Un, manuprāt, koronavīrus ir viens no gadījumiem, kad ECD ir jāparāda, uz ko tā ir spējīga. Es saprotu, ka jūsu mandāts ir plašs, esmu strādājusi valdē pēdējos četrus gadus, un jūsu uzsvars ir uz uh, diviem tā kā galvenajiem vektoriem - antibiotiku rezistence un vakcinācija. Un eh, to jūs mēģināt kā ievērpt eh, Eiropas, eh, visā Eiropas drēbē. Es personīgi vēlētos, lai Eiropas parlaments daudz vairāk iesaistītos un taptu informēts par ECDC notiekošo un arī uz jūsu ārējām aktivitātēm. Kapčīnskas kundze un es, mēs kā Eiropas parlamenta pārstāvis eh, valdē, mēģinam informēt par to, kas notiek ECD, eh, e ECDC e un eh, mēģinam arī uh, jūsu organizācijā notiekošo darīt zinām mūsu komitejai. Un eh, es eh, vēlos eh, pateikties par jūsu gatavību sadarboties ar mums, un tomēr esmu pārliecināta, ka mēs varam darīt vairāk Eiropas iedzīvotāju labā. Kā ciešākā sadarbībā ar NV komiteju un ar plašāku publiku mums visiem strādāt, lai uzlabotu visu mūsu veselību, tas ir izaicinājums. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs, tad kā ar šo brošūru tulkojumiem? Paldies, atbild Amons kundze. Mums uh, debatas jau šāda rakstura ir bijusi ECDC daudzas reizes, arī valdē tās ir pacēlušās un e, vairāk valdes locekļi nevēlas, lai komunikācija notiktu tieši ar iedzīvotājiem. Tas arī ir viens no iemesliem, <clears throat> kāpēc mēs netulkojam paši. Bet e, par tulkojumiem kā tādiem runājot, jā, vairums mūsu dokumentu tiek sagatavot un publiskot angļu valodā. Un e, jā, mēs domājam par to, ko darīt. Vismaz, teiksim, tādu kopsavilkumu visās valodās nopublicēt un mūsu ziņojumu kopsavilkumus. Jo, piemēram, tagad visi dokumenti, ko gatavojam koronavīrus sakarībā, ja tas viss tiktu tulkots oficiālajās valodās, tad es nezinu, kā tas būs, jo mums visu laiku jau ir informācija jāaktualizē. Uh, Līdz ar to patreizējā notikuma attīstības brīdī tulkošana diez vai ir adekvāta. Mēs eh, mēģinājām arī mašīnu tulkošanu, Google tulkošanu, bet šādiem tehniskiem tekstiem tas nav iespējams. Es eh, vēlētos pateikties kā eh, Sofijai tā Marilēnai, jo jūs eh, tiešām parlamentu informējiet par to, kas notiek ECDC eh, e valdē, un par to jums eh, pateicība. Uh, we... Pēc divām nedēļām, saka prieksēdētājs, mēs esam uzaicinājuši Karikidas kungu, kas ir par veselības jautājumiem atbildīgais komisārs. Uh, Un pilnīgi noteikti, ka būs, eh, notikuši, ka būs notikumi, attī, notikumi būs gājuši uz priekšu koronavīrusa ziņā, un tad par tiem mēs arī dzirdēsim. Paldies! So, um, as I said earlier, Kā jau iepriekš teicu, balsojums šodien nav paredzēts. Tas ir atlikts. Balsosim Strasbūrā, kad eh, būs zināms NV komitejas eh, sastāvs jau personālajā līmenī. Pirms eh, pārējām pie iebildumiem, es tikai tādu oficiālu paziņojumu 20. janvāra koordinatoru sanāksmes protokols tad ir apstiprināts, ja neviens tam neiebilst, tā tad esam to formāli pieņēmuši. Un tad pārējām tagad pie iebildumiem propolisa ekstrakta kā pamatvielas neapstiprināšanu un dodu vārdu Branelas kundzei, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Es vēlētos nolasīt Žoels Melinas iebildumu, un viņa izsaka at... priekšsēdētājs lūdzu tie, kas e, iet projām no šīs zāles, lūdzu dariet to klusiņām. Un tad jau referentē būs iespēja izteikties e, skaidri. Tātad, eh, direktors kundze, varbūt, ka jūs varat eh, sarunas vest ārpus šīs telpas. Paldies, liels jums paldies! Jā, tātad, jā. Brunas kundze turpina, godātie kolēģi, tātad es vēlētos nolasīt manas kolēģas Žoelas Melīnas iebildumu. Viņa atvainojas, ka nevar ierasties eh, šajā sanāksmē, un es vēlētos uzsvērt to, ko Žoela Melīna uzskata komisijas eh, lēmumā par nepieņemamu, proti propolisa ekstraktu kā pamatvielas neapstiprināšanu. Vispirmām kārtām eh, propolis ir dabīgs produkts, eh, ko sagatavo bites, un tam ir ļoti laba ietekme uz cilvēku un arī bišu veselību. Tas ir pierādīts zinātniskos pētījumos un pie tam neskaitāmos. Pie tam propolis tiek izmantots ļoti daudzās un dažādās formās, kā pārtikas piede, piedeva. Vai tas būtu šķīdināts ūdenī, vai tas būtu šķīdināts spirtā, pilnīgi noteikti to var izmantot kakla sāpju mazināšanā. Un tomēr Eh, tas eh, izpilda prasības, kādas tiek eh, izvirzītas cilvēka uzturam. Tas to izpilda, bet komisija ir uz, uzsvērusi savā apkārtrakstā, ka propolisam ir arī nevēlama ietekme, citu starpā genotoksicitāte un endokrīnā disturbance. Bet no komisijas puses uh, Žēls kundze vēlētos, eh, lai, tā komi lai komisija pārskata propolis kā pamatvielas neapstiprināšanu. Glikozāts tika apstiprināts uz desmit gadiem, kaut arī glifozātam ir kancerogēna ietekme pierādīta, kamēr propolis, kuram ir pozitīva ietekme uz veselību, tas apstiprināts netiek. Līdz ar to propolis kā pamatvielas neapstiprināšana, tas izklausās muļķīgi patērētāju acī valstīs. Un visbeidzot, vitis vinifera. Tā ir otrā reize, kad eh, komisija um, autorizē pesticīdu, kurām ir zems kancerogēnais risks. Ja mēs vēlamies eh, uzņemties ja mēs vēlamies veidot atbildīgu lauksaimniecību, tad šādi lēmumi ir jāpārskata. Es eh, vēlētos griezties pie kolēģiem ar lūgumu atbalstīt šo iebildumu un lai mēs pēc iespējas ātrāk eh, mēģinātu izmainīt šo komisijas kļūdaino lēmumu. Priekšsēdētājs, paldies! Tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem un pirmais EPP eh, e Bāzels kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Jā, ir arī citas vielas, kuras ir nekaidīgas, un tomēr Eiropas uh, pārtikas drošības aģentūra jau 17. gadā saņēma komisijas prasību izvērtēt pamata vielas un tā um, iekļāva propolisu savā sarakstā kā baktericīdu un fungicīdu. Un eh, kaut arī netika identificēti citi, mīn, citi plusi, komisija uzskatīja, ka šajā ziņojumā iztrūkst informācijas par genotoksicitāti un kancerotoksikcitāti. Toksicitāti. Ziņojumā bāžas, kas ir saistītas ar propolisu kā ekstraktu, netika novērstas. Manuprāt, tomēr tehniskie pierādījumi ir jāņem vērā, un kāda viela ir akceptējama tikai tad, ja tā pilnīgi noteikti nav genotoksiska un nav endokrīnais disruptors. Tāpēc es pels personīgi šo iebildumu nevaru atbalstīt. No S un D neviens eh, neiebilst. Nē. Neviens no S un D reņū. Torvaldkungs. Jā, paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Dažkārt ir eh, grūti būt koordinatoram un atbildēt uz šādiem jautājumiem. Šeit, manuprāt, ir nesaprašanās, neizpratne, jo dokumentos pavisam skaidri parādās, ka eh, propolis ir dabīga viela, un tam ir jābūt šķidrinātam ūdenī. Bet šeit situācija ir cita. Tā tad propolis ir šķīdināts spirtā tas ir propolisa ekstrakts, un tāpēc, manuprāt, to nevar salīdzināt ar šķīdināšanu ūdenī, un arī mēs neatbalstam šo iebildumu. Paldies, zaļo politiskā grupa! Tā pārskundze, jā, paldies, prieksēdētāja kungs. Mums vajadzētu tomēr eh, izklaužināt zinātniekus. Un ja ir jāizpilda konkrēti kriteriji, ja ir jāveic pētījumi, lai apstiprinātu kādu vielu, tad eh, mums nevajadzētu īpaši ieņemties par to, vai eh, viela ir dabīgas vai mākslīgas izcelsmes. Mums ir jābalstās tikai un vienīgi uz zinātniskiem pierādījumiem. Un ja propolis ražotājs vai piegādātājs nevar šādus uh, zinātniski pamatotus pierādījumus sniegt, tad nevar to vielu palaist. Līdz ar to mēs iebildumu neatbalstam. Nākamais Vankas kungs. Bondras kungs, arī mēs nevaram atbalstīt šo iebildumu, galvenokārt eh, balstoties uz to, ka tas ir propolisa ekstrakts un komisijai sniegtā informācija nav pietiekama, jo tā neizpilda pamatvielas eh, substancēm izvirzītās prasības. Vienlaicīgi ir jābūt eh, pārliecībai, ka šis lēmums eh, nevarēs ļaut izmantot propolisu kā zema riska pamatvielu saskaņā ar regulas septīto pantu. Ko ar to gribēju teikt? Tā kā šī, eh, tā kā iebildums ir celts tikai uz apstiprināšanu saskaņā ar 23. punktu, tad mēs iebildumu neatbalstam, bet iespējams, kā ar 7. punktu jūs teiktu cauri. Hāzakams, kungs. Jāsaka, ka bez bitēm mūsu pasaule izskatītos daudz citādāka, un eh, propolis eh, tās arī izmanto, lai eh, nostiprinātu savas, savus stropus, un cilvēki izmanto propolisu arī kā dabīgu ārstniecības līdzekli, un šajā, šajā rezolūcijā tiek runāts arī par uh, Uh, propolisu uh, citu mērķu izmantošanai. Un, ja, piemēram, propolisu var uh, pārdot veikalos, kādēļ to nevar arī izmantot, piemēram, kā sastāvdaļu kaitēkļu apkarošanas līdzekļos. Nīderlandē ir, piemēram, arī bijuši pētījumi, kas uh, nosaka to, ka arī um, etiķis var būt ļoti bīstams, lai gan tas ir dabīgs līdzeklis un tas var uh, radīt arī uh, kaitējumu bišu stropiem. Mums vajadzētu patiešām veikt ļoti tālajošus uh, izmeklējumus un testus, lai varētu pieņemt šādus lēmumus. Lai ja EFSA pēc uh, pētījumiem nevarēs izslēgt iespējamos riskus, tad mēs uh, šīs sastādājas nevarēsim pieļaut. Un mums ir jādomā, vai mums patiešām ir vēl jāzog propolis no bitēm, kas jau tā ir tik smagi apdraudētas. Es tādēļ uzskatu, ka ir jābalso pret šo iebildumu. Paldies! Paldies! Jurens kungs, um, veselības ģenerāldirekcijas vārdā lūdzu. Uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka varu runāt visai lakoniski, jo patiesībā visi runātāji pateica um, to, ko es jau pats vēlējos paust. Ja mēs uh, runājam uh, par šīm pamatvielām, tā ir īpaša aktīvo vielu sadaļa augu aizsardzības regulā un dalību valstīm nav savas vērtība tam jodot pēc uh, atļaujas uh, pieņemšanas uh, šīs sastāvdaļas var uzreiz nekavējoties izmantot. Šeit uh, tiek runāts arī par uh, tādām vielām, kas nerada bažas, ja runājam par propolisa ekstraktu, esenci, uh, propolis Eh, tiek uzskatīts arī par alergēnu, līdz ar to, ka to kā pamatvielu saskaņā ar regulējumu nevar pieļaut. Ja mēs runājam par izmantošanu tradicionālajā medicīnā, propolis uh, piemēram, medicīnā tiek izmantots to ieņemot, eh, lietojot iekšķīgi, bet šeit mēs runājam par iespējamu kontaktu ar ādu, kas varētu radīt alerģiskas reakcijas, un 2010. gadā tika secināts, ka nav konkrētas saiknes, nav apstiprinājuma, ka propolisam būtu labvēlīga iedarbība uz veselību. Gribēju atgādināt, ko teica Vondras kungs. Mēs runājam par tādas pamatvielas izmantošanu, un mēs varam šeit pieminēt arī traktējumu kā aktīvai vielai un. Ja mēs um, varam izslēgt iespējamību, ka šī viela nav ar kā endokrīnais disruptors klasificējama. Protams, ir iespējams to visu vēlreiz pārskatīt. Paldies! Politisko grupu pozīcijas ir ļoti skaidras. Mēs tā tad februārī kaut kad balsosim, iespējams 18. datumā. Un tagad ģēmo. Parasti aizdomās turētie tā teikt Kurš izteiksies? Kolēģe? Jā, viņa ir klāt. We... Time? Jā, yeah, it's okay. your time to, to present. Man ir laiks runāt? Jā, jums ir jāprezentē šis iebildums. Jā, atkal labi. Es jau teicu ka mēs uh, runājam par ģēmo, kas rada ļoti daudzu mežu izciršanu Dienvidu Amerikā un lielākā daļa no sojas pupiņām ir noturīgas pret pesticīdiem un ir GMO. Šie produkti eh, tātad aizvien plašāk izplatās aizvien apdraudētākās ekosistēmās. Un ja tiek ražotas eh, sojas pupiņas audzētas, piemēram, dzīvnieku lobarībai, tās rada milzīgu apdraudējumu ekosistēmam. Ja mēs vēlamies cīnīties pret biodaudzveidības noplicināšanu un mežu izceršanu, ir jāsāk apšaubīt šī patiešām bīstamā sistēma. Es gribēju pavaicāt, vai ģēmo importi tiks iekļauti Eiropas komisijas importu ekoloģiskajā izvērtējumā ņemot vērā to faktu, ka dalība valstis nepieprasa šos importus atļaut un kādēļ dalī, tātad komisija atļauj ģēmo importēt ES teritorijā. Vai komisija atzīst, ka ir uh, pēc iespējas vairāk jāsamazina um, piena produktu un gaļas uh, patērēšana Eiropas Savienībā, domājot par vietējo augu plašāku izmantošanu, vietējo olbaltumvielas saturošo augu izmantošanu saskaņā ar stratēģiju no lauka līdz galdam. Paldies, tagad ETP kolēģi izteiksies un tad pārējo grupu koordinatoru lūdzu. Thank you, Chair. Jāsaka, ka EFSA nav konstatējusi, ka ģēmo kultūras būtu kaitīgākas nekā cita veidā kultūra augi un gribētu uzsvērt, ka neviena dalība valsts nekad nav balsojusi pret ģēmo. Mums noteikti ir jāuzticas EFSA lēmumiem Un es gribētu arī pieminēt, ka komisija šeit savus pilnvaras nav pārkāpus, tādēļ es piedāvātu balsot pret šo iebildumu. Paldies, Zīdelkungs no SD grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka atkal uh, vairākums atbalstīs šo rezolūciju, neskatoties uz. Uh, šo polemiku ap sojas pupiņām, kas ir ģenētiski modificētas. Uh, ļoti daudz tiek izmantots arī pesticīdu un citu indīgu vielu un pastāvīgā padomes komiteja nav sniegusi atzinumu. Tas tātad eh, pierāda, ka kvalificēts vairākums dalību valstu neatbalsta šo uh, kultūru izmantošanu un uh, ņemot vērā demokrātisko procedūru. Da, komisija nevar bez kvalificēta dalību valstu vairākuma um, lemt par uh, šādu importu atļaušanu. Uh, Daudzkārtējus protestus komisija nav ņēmusi vērā, neskatoties uz Užulas Fonderlainas apgalvojumiem, ka ir jābūt arī eh, kvalificētam vairākumam, lai šādus lēmumus pieņemtu. Paldies. Hautemas kungs lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Mēs runājam atkal par ģēmo. Un eh, domāju, varu visai droši prognozēt, ka atkal pie tā atgriezīsimies, bet jābūt konstruktīvākiem šajās diskusijās. Šīs ir tagad eh, visai emocionāli iekrāsotas diskusijas. Mums ir jāizvērtē uh, plusi un mīnusi. Ir uh, jādomā arī par jaunu uh, audzēšanas un. Uh, selekcijas um, tehnoloģija izmantošana, nekas taču nestāv uz vietas. Mēs savā politiskajā grupā vēlamies tomēr izmantot arī zinātniskos atzinumus, uh, diskutējot par ģēmo. Jā, nu ir uh, kolēģi, kam ģēmo nekad nav patikuši, un tā tas ir noticis, un tādēļ ir šis iebildumu instruments, uh, ir iespējams. Uh, pateikt komisijai, kur tā ir eh, pārsniegusi savus pilnvars, bet šeit tas tā nav noticis. Uh, Mums ir jāpiedāvā konstruktīvāki risinājumi, nu varbūt tad ir jāmaina procedūras. Mums jau nescik reizes ir eh, bijusi šī iebilduma procedūra izmantot, un mēs īstenībā pārmetam komisijai, ka tā ir darījusi savu darbu pienācīgi. Un arī EFSA to ir darījusi. Mums kā politiķiem nevajadzētu tādējādi rīkoties, un pašiem tad arī labāk vajadzētu izprast, ko gribam darīt ģēmo sakarā un piedāvāt kaut kādu likumdošanu. Paldies! ID grupa neizteiksies. EKR. Vondras kungs vai jūs vai kāds cits? Atkal. Mēs esam pret šo iebildumu divu iemeslu pēc. Pirmām kārtām runāju par saturisko pusi. Jā, politiķiem ir jāieklausās zinātnes atzinumos, un tieši to mēs darām. Mēs eh, neieklausāmies ideoloģijās. Un otrām kārtām, ja runājam par procedūru, šķiet tas ir jau kaut kāds astotais iebildums šī sasaukuma laikā, ja nemaldos. Mēs uzskatām, ka runājot par komitoloģiju, Te nav ievēroti visi komatoloģijas kritēriji, un komisija savas um, īstenošanas pilnvars nav pārkāpusi, un īstenošanas pasākums saskan ar uh, likumdošanas uh, procesu, kas ir minēts pamat uh, ietver lēmumā. Mēs uzskatām, ka šāds priekšlikums, diemžēl, nelabvēlīgi ietekmē uh, mūsu parlamentārās tiesības kontrolēt sekundāro likumdošanu, tādēļ šo tekstu versiju nevajadzētu atbalstīt. Paldies, tagad go vārdā Hāzekams kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Un sešu gadu laikā jau ir pieņemtas 43, 43 rezolūcijas par ģenētiski modificētām kultūrām. Uh, mēs runājam par soju, kas ir noturīga pret glifosātiem un citiem pesticīdiem. Un jāsaka, ka mm, lauksaimniecības industrija neapstājas nekā priekšā. Glifosāts un glifosināts ir Eiropā aizliegti. Glifosāts nav aizliegts, bet otra viela ir aizliegta, bet tās ir kancerogēnas un nodara milzīgu kaitējumu vidē. Nu, lūdzu, pielieciet punktu atļauju izsniegšanai un nevajag to pieņemt arī tā tādēļ, ka kvalificētais vairākums to neatbalsta. Sestais pāns, trešais punkts komitoloģijas likumdošanā nosaka, ka ir iespējams atļauju nepiešķirt, ja nav kvalificēta vairākuma padomē. Un komisija 2020. gadā ir paziņojusi, ka vēlas, lai dalību valstis varētu pašas aizliegt komisijas pieļautos GMO kultūras, un tad atkal tiek runāts par komentoloģijas procedūras uzlabošanu. Ļoti jauki, bet ja komisija vienkārši turpina šādus GMO pieļaut, nu ko tas nozīmē? Neviens nevēlas šādu GMO importu pieredzēt turpināmies. Komisija dalību valstīm un parlamentam uzkrauj tikai nevajadzīgu darba slogu, un tagad būs atkal eh, varbūt gadiem ilgstošas procedūras pret dalību valstīm. Vai komisija varētu mūs, mums apstiprināt, ka vairāk šādas kultūras, kas arī ir pret noturīgas, pret eh, indēm, ko izmanto lauksainiecībā, netiks turpmāk pieļautas? Paldies, un tagad komisija. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Atkal ļoti uzmanīgi ieklausījāmies visā, kas sakāms deputātiem, un gribēju jau pateikt, ka tika ievērotas visas procedūras. Mēs ņēmām vērā arī parlamenta piešķirtās īstenošanas pilnvars, kas ir. Uh, komisijai un gribēju jums arī atgādināt, ka visas dalība valstis, lai gan nebalsoja par, nebalsoja arī pret un neizteica skaidru nē pret eh, sojas pupiņu uh, eh, ieviešanu savā teritorijā. Ir ļoti augsts mm, pieprasījums pret, uh, pēc šādas lobarības Eiropas Savienībā, un visas procedūras ir tikušas ievērotas. EFSA veic rūpīgu riska izvērtējumu, tātad mēs nevaram teikt, ka šie ģēmo būtu nedroši. Un, uh, pastāvīgajā, kā arī apelācijas komitejā dalību valstis atzinumu neizniedz, bet nenobalsoja arī pret. Tādēļ komisijai nav pilnīgi nekāda pamatojuma atļauju nesniegt, jo EFSA atzinums arī bija labvēlīgs. Komisijai līdz ar to nav nekāda pamata rīkoties, un mums ir jāievēro arī rezolūcijā pieminētās starptautiskās vienošanās. Bet, ja produkta uh, nekaitīgums ir apstiprināts, mums ir jādomā, ko darīt ar starptautiskajiem uh, darījumiem, starptautiskajiem nolīgumiem. Mēs nevaram te izcelt tikai vienu vienīgu produktu, kas pie tam ir apstiprināts ar likumdošanu, kur imports ir apstiprināts. Jā, mēs importējam no Dienvidamerikas, arī no Ziemeļamerikas, tā skaitā ASV un Kanādas. Tādēļ ir ļoti uh, nopietni jāuztver uh, atmežošana, mežu izciršana. Tā ir milzīga problēma, un komisija ir piedāvājusi arī īpašu ietvaru, kā pret to vērsties. Mums pret to ir jācīnās, bet lūdzu nevēršieties pret ģēmo automātiski, jo nevienmēr tā tiek. Šīs kultūras tiek audzētas tajās teritorijās, kas ir iegūtas izcērtot mežus vēršoties pret GMO, mēs nevarēsim būt efektīvi un tas būs pretlikumīgi. Tādēļ cīnīsimies pret atmežošanu, bet citādiem li līdzekļiem. Mums nav pilnīgi nekāda pamatojuma atsaukt šo atļauju, jo EFSA atzinums bija labvēlīgs. Es saprotu, ka izklausos ārkārtīgi garlaicīgi, bet nu, tie ir mūsu rīcībā esošie argumenti. Un mēs pilnībā ievērojam savus starptautiskās saistības tās uztveram nopietni. Un lūdzu, tagad nevērsīsimies pret atļauju, kas tika izsniegta. Ja runājam par kontrolas tiesībām, eh, mēs eh, savas īstenošanas tiesības patiešām ievērojam simtprocentīgi. Paldies! Paldies par iebildumu. Balsosim 13. februārī un Ja iebildums tiks pieņemts tālāk, tas par to būs jābalso plenāra sēdē. Nākamā sēde ir 13. februārī Strasbūrā, un tagad esam darbu beiguši. Paldies!